Vēlētos atklāt šīs dienas komitejas sēdi. Šodien mēs galvenokārt runāsim par Eiropas Savienības prezidējošo valsti, Slovākiju, par uh, viņu darba programmu. Pie mums šodien ir ieradusies ministrs kundze, Bet eh, pirms dot vārdu viņai, es gribēju vēl uh, nākt klajā ar dažiem paziņojumiem. Mums ir jāpieņem darba kārtības uzmetums. Nav ieradies eh, kolēģis uh, par desmito darba kārtības punktu. Tur ir jāapspriežas par trilogu, ņemot vērā dalību valstu griestus uh, piesārņojušām vielām. Mēs šo jautājumu apspriedīsim septembra sēdē. Un ceru, ka ar šo nelielo grozījumu mēs darba kārtību varam pieņemt. Un man ir arī daži paziņojumi. Gribētu jūs informēt, ka Jānoš Vojčahovska kungs ir stājies uh, būtiskā amatā kādā citā Eiropas Savienības institūcijā. Tagad viņa vietā uh, šeit strādās Uršula Krupas kundze. Krupas kundze jau strādāja parlamentā no 2004. līdz 2009. gadam laipni lūgti mūsu komitejā. Uh, Un novēlam Krupas kungai, kundzei daudz eh, panākuma darbā šajā komitejā un parlamentā kopumā. Jums ir daudz pieredzes un es ceru, ka jūs auglīgi strādāsiet mūsu komitejā. Sirsnīgs veikt mūsu komitejā. Gribēju jums arī paziņot ka šodien ir pieejams tulkojums 21 valodā eh, un eh, nav tikai pieejams tulkojums igauņu, maltiešu un gēlu valodās un viss tiek arī uh, raidīts internetā. Iepriekšējo sēžu protokoli, uh, ja nebūs līdz sēdes beigām saņemtas nekādas pretenzijas, tiks pieņemti pašreizējā redakcijā. Un es jau teicu, ka pirmais eh, darba kārtības punkts šodien būs debates ar lauksaimniecības ministru padomas priekšsēdētāju, lauksaimniecības un lauka attīstības ministri Gabriela Matečnas kundzi. Un domāju, ka um, mums jau ir bijusi iespēja, vismaz vairākumam no mums ir bijusi iespēja tikties ar Matečnas kundzi, jo viņi vakardien piedalījās arī koordinatoru sēdē mūsu komitejā. Matečnas kundze, es jūs laipni lūdzu Eiropas parlamentā. Un Mēs ceram, ka pateicoties šīs dienas diskusijām mums būs tāda auglīga viedokļa apmaiņa un mēs varēsim arī uzzināt, ko vairāk par Slovākijas prezidentūras prioritātēm. Un mēs, protams, vēlamies uzzināt jūsu redzējumu par uh, daudzām nozīmīgām problēmām un jautājumiem, kas uh, ietekmē KLP nākotni. Mums ir paredzēti trilogi par ekoloģisko lauksaimniecību. Un, protams, jārunā arī par uh, nu, nevisai iepriecinošo situāciju daudz lauksaimniecības izstrādājumu tirgos. Pirmdien ir paredzēta arī padome, kur uh, Hogana kungs runās par piena tirgu, un pēc tam 19. Jūlijā viņš ieradīsies pie mums komitejā, lai uh, prezentētu šo diskusiju iznākumu padomē. Pēc tam, kad jūs būsiet uh, izteikusies, sākumā varēs runāt šīs komitejas koordinatori. Un Domāju, ka jau esmu runājis pietiekami ilgi, saka priekšsēdētāja kungs, tādēļ došu jums tagad vārdu. Dobrý deň, prajem. Ďakujem veľmi pekne. Labdien, labrīt. Es gribēju jums pateikties par jaukajiem ievadvārdiem. Es gribēju pateikties visiem, kas ieradās uz um, darba brokastīm. Uh, Tās bija nu dienu ļoti interesantas eh, visām pusēm, kas tur piedalījās, un es ar prieku uzklausīju jūsu viedokļus, to, kas jums ir svarīgi. Dāmas un kungi, godātie deputāti, gribēju tagad eh, nedaudz pastāstīt par mūsu prezidentūras prioritātēm. Mēs esam pirmoreiz prezidējošā valsts uh, Eiropas Savienības padomē, un sadarbība ar Eiropas parlamentu mums šķiet ārkārtīgi būtiska. Tā ir neatņemama mūsu darba sastāvdaļa mēs varam uh, kopīgi meklēt risinājumus dažādām problēmām un vēlamies atrast uh, risinājumus, uh, kas nāks par labu pilsoņiem, uh, lauksaimniekiem, lauksaimniecības uzņēmumiem visā Eiropas Savienībā. KLP eh, vajadzētu radīt jaunas darba vietas, uzlabot produktivitāti un eh, padarīt šo nozari vispār pievilcīgāku investoriem un arī visiem pārējiem. Un ir jānodrošina arī eh, tas, lai jaunieši vēlētos strādāt lauksaimniecībā. Lauksaimniecības komiteja mums būs ļoti svarīgs partners šajā darbā. Gribēju arī pateikt, ka mēs uzņemamies uh, savus pienākums ļoti grūtos laikos. Nu pat bija apvienotajā karalistē referendums un uh, zemniekiem tagad uh, situācija tirgos ir ļoti neskaidra, ir klimata pārmaiņas un tāpat arī joprojām ekonomiskā krīze nav pāri. Tāpat ir arī Krievijas embargo un uh, līdz ar to piensaimniecības sektors ir ļoti dziļā krīzē. Uh, Situācija nav pārāk iepriecinoša arī dārzeņu un augļu tirgos. Un jāsaka, mēs varējām prognozēt eh, krīzi piena nozarē, bet mēs nekad nebūtu domājuši, ka tā būs tik smaga. Tādēļ mums ir jāizmanto visi instrumenti, lai samazinātu krīzes sekas, bet mēs esam katrā ziņā sapratuši to, ka piens ir tāds ļoti jūtīgs produkts. Eiropas Savienībai ir jāaizsargā šie primārie ražotāji, jo viņu sniegums, tātad viņu ieguldījums arī lauka reģiona saglabāšanā ir ļoti augsti jāvērtē. Mēs vēlamies aizsargāt šo sektoru, jo nu, tā ir akūta nepieciešamība. Tāpat mēs ļoti cieši sakosim tirgos notiekošajiem, runājot par uh, lauksaimniecības izstrādājumiem un aktīvi par to diskutēsim arī ministru padomē. Mēs rūpīgi izvērtēsim mūsu rīcībā esošo informāciju, lai izdarītu secinājumus, un mēs ļoti ilgi esam runājuši, ka ir nepieciešami tādi kopīgi Eiropas risinājumi, kas ir balstīti solidaritātes principos. Krīze ir pierādījusi, ka arī pārtikas ķēde nedarbojas nevainojami, Un eh, tā ir viena eh, no mūsu ilgtermiņa prioritātēm parūpēties, lai eh, pārtiks piegādes ķēdē visi posmi būtu pietiekami stabili. Sistēmai ir jābūt cārskatāmai un ir jācīnās pret negodīgu uzņēmējdarbības praksi. Tieši tādēļ mēs runāsim par to, kā uzlabot lauksaimnieku pozīcijas kopīgajā pārtiks piegādes ķēdē. Tādēļ es uh, augstu vērtē Eiropas parlamenta ziņojumu, kas tika pieņemts jūnijā, kur tika pausts atbalsts eh, tieši šādai pieejai. Es gribēju arī uzteikt visus eh, pūliņus, kas tika ieguldīti eh, ziņojuma tapšanā. Sadarbība ar trešajām valstīm globalizētā pasaulē, protams, arī ir izšķirīgi svarīga ir jāatrod labs līdzsvars starp uh, tirgus liberalizāciju un mūsu lauksaimniecības izstrādājumiem kā vērtību. Ir jābūt arī progresam starptautiskajās sarunās. Mēs vēlamies radīt manevrēšanas iespējas, lai varētu uh, vest sarunas par brīvās tīrzniecības nolīgumiem ar Mērkosur valstīm. Uh, arī e, turpināt darbu pie TTIP un e, jebkuru citu nolīgumu izklāstā, ņemot vērā sadarbību ar trešajām valstīm. Ratificējot e, brīvās tirdzniecības nolīgumus, ir jāpatur prātā tas, ka situācija Eiropas tirgos ir ļoti nestabila. Mūsu tirgos mēs nevaram ielaist nu, konkrētas preces pārāk lielos daudzumos. Tad, kad parakstām brīvās tirzniecības nolīgumos, tas vienmēr ir jāpatur prātā. Tagad daži vārdi par uh, KLP vienkāršošanu. Es gribētu sākumā pievērsties tām jomām, kur ir viss vienkāršāk un kur varētu visātrāk samazināt birokrātisko slogu, lai tas nāktu par labu gan lauksaimniekiem, gan politisko lēmumu pieņēmējiem. Mēs uzskatām, ka tādā veidā var arī eh, labāk stāties pretī nākotnes pārbaudījumiem, ne tikai runājot par eh, ražošanas ilgtspēju un pārtiks nekaitīgumu, bet arī saga, saglabājot mūsu lauksaimniecības unikālo raksturu. Mēs vēlētos eh, pārņemt Nīderlandes prezidentūras stāfetas kociņu turpinot sarunas par uh, bioloģisko lauksaimniecību un uh, bioloģisko mm, produktu marķēšanu. Šī regula ir domāta, uh, lai uh, saglabātu patērētāju uzticību, lai viņi turpinātu iegādāties bioloģiski ražotus produktus. Un mēs vēlamies arī uh, atvieglot pārēju no tradicionālas lauksaimniecības uz bioloģisku lauksaimniecību. Mūsuprāt, eh, bioloģiskā lauksaimniecība, bioloģiskā eh, ražošana ir eh, viens no Eiropas lauksaimniecības stūrakmeņiem, kam ir nepieciešams arī tāds stabils likumdošanas pamats. Vēl viena no mūsu prioritātēm ir meža saimniecība. Es to vēl pieminēšu vēlāk, Bet gribēju jau tagad eh, pateikt, ka meži ir eh, šīs mūsu planētas zaļās plaušas, tās var palīdzēt mazināt ļaunās klimata pārmaiņu radītās sekas un eh, vispār garantēt ilgspējīgu attīstību. Jāsaka. Yeah, ka līdz ar to eh, tagad mežiem tiek pievērsta ļoti liela uzmanība arī likumdošanas plāksnē. Mēs vēlamies, lai uh, padomē īpaši daudz vērības tiektu pievērsts tieši mežsaimniecībai, lai varētu radīt arī pietiekami uh, labu politiku šajā jomā. un e, starptautiskais e, ilgspējīgas mežsaimniecības ietvers šeit arī ir ļoti svarīgs instruments. Ja mēs runājam e, par sarunām ar ANO mežu fórumu un FAO mežsaimniecības komiteju, mums ir jābūt saliedētiem, Eiropas saimniecības pozīcijai ir jābūt spēcīgai, lai varētu pēc iespējas labāk atspoguļot dalību valstu uh, Uh, viedokli par pašreizējo attīstību starptautiskajos uh, dialogos par mežiem un meža saimniecību. Ja mēs runājam par uh, veterinārajām zālēm un pārtiks nekaitīgumu, mēs vienmēr rūpēsimies par to, lai likumdošana, kas tiek izstrādāta šajā jomā, tiek piemērota integrētā veidā. Es uh, gribu šeit pieminēt uh, likumdošanas pakotni, kur uh, ir veltīta uh, zālēm, uh, zāļu piedevām pārtikā un uh, veterinārajiem medicīnas produktiem. Mēs uh, vēlamies uh, pārs, šu, pabeigt. Uh, šīs likumdošanas tehnisko pārskatu padomē. Un jāsaka, ka diskusijas nu, jau ir ievirzījušās visai tālā posmā. Uh, Un vēl kāda joma, kurā ļoti aktīvi strādā, ir arī eh, kurā ļoti aktīvi strādā arī Eiropas parlaments, ir eh, zāļu pievienošana eh, lopu barībai. Jāsaka, ka arī mm, medicīnas produktu priekšlikums tiks aplūkots šajā kontekstā. Lai gan jūsu komiteja nav uh, Atbildīgā komiteja par abiem priekšlikumiem mēs uzskatām, ka jūsu atzinums arī šeit ir ļoti svarīgs, lai varētu pieņemt tālākos politiskos lēmumus, ko ir paredzēts finalizēt marta mēnesī. Mēs vēlamies panākt pietiekami ambiciozus mērķus, mēs vēlamies, lai arī padomu virzītos uz priekšu savā darbā. Un, dāmas un kungi, es gribēju jums atgādināt, ka mēs vēlamies arī cīnīties pret antimikrobu noturību. Jāsaka, ka tas ir eh, ļoti ilgstošs process, tas prasīs daudz laika. Mēs vēlamies, lai Eiropas Savienība nosprauž ļoti augstus standārtus, eh, aizsargājot gan cilvēku, gan dzīvnieku veselību. Ir arī uh, oficiālajām kontrolēm uh, veltīta regula, Jūsu komiteja ir sagatavojusi par to atzinumu, un Envi komiteja, kas ir atbildīgā, par to balsoja vakardien, un atzinums tika pieņemts. Pēc tam, kad parlaments būs nobalsojis plenārsēdē, mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai jaunā likumdošana eh, stātos spēkā eh, pēc iespējas ātrāk. Mēs pievērsīsimies arī citām uh, lauksaimniecības jomām prezidentūras laikā, piemēram, runājot par lopkopību, uh, dzīvnieku labturību, sadarbību ar trešajām valstīm, importu un eksportu apstākļu uzlabošanu un arī uh, piekļuvu tirgumu. Mēs vēlamies arī turpināt diskusijas par uh, krāpniecību pārtiks ķēdē un uh, pārskatīt eh, komisijas ziņojumu par eh, vispārīgo pārtiks likumdošanu. Tāpat ir jābūt arī labākai auditēšanas sistēmai saskaņā ar ES eh, likumdošanu un tās īstenošanu. Tāpat mēs arī strādāsim pie regulas uzmetuma par mēslojumu. Tas varētu uzlabot inovāciju ienākšanu šajā tirgū Eh, šis regulas priekšlikums eh, ir daļa no eh, likumdošanas pakotnes, kas veltīta pārstrādei, un mēs, protams, vēlamies sagatavot arī padomus pozīciju. Es gribēju teikt, ka Slovākijas prezidentūras laikā esam apņēmības pilni aizsargāt visu Eiropas uh, lauksaimnieku intereses un arī uh, padarīt šo sektoru stabilu. No savas puses varu pateikt, ka mēs vēlamies arī parūpēties par to, lai pilsoņi saprastu, cik nozīmīgi ir lauksaimniecība. Mm, tā ir nozara, kurā ir daudz darba vietu, it sevišķi lauku reģionos. Un tāpat, pateicoties lauksaimniecībai, ir iespējams radīt eh, daudz inovāciju un Lai gan lauksaimniecību skar uh, klimata pārmaiņu radītās sekas, tāpat uh, šīs lauciņš var darīt daudz ko, lai pret tām cīnītos, lai tās mēģinātu mazīt, mazināt. Lauksaimniecība un šajā nozarē strādājošie ir pelnījuši mūsu uzticību, palīdzību un to, lai mēs viņus neatstātu novārtā. Mēs strādāsim ļoti aktīvi, lai mēģinātu stabilizēt šo sektoru un visu beidzot gribēju citēt Marlēnu Timermani, kas ir uh, politiķe un ārste no Nīderlandes. Tātad nevajadzētu aizmirst, ka labs politiķis ir kāds,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 Jūs izklāstījāt jūsu redzējumu uz problēmām lauksaimniecības jomā, bet tagad uzklausīsim politisko grupu koordinatorus. Koordinatoriem tiek piešķirtas divas minūtes, pēc tam citiem runātājiem viena minūte katram. Koordinatori jau tikās ar ministras kundzi, un es lūkšu tagad uh, viņus ievērot laika ierobežojumus. Desakungs pirmais lūdzu. Paņemšu. Paldies, priekšsētā kungs, labrīt, ministrs kundze Metečne. Man ir prieks, ka mēs atkal varam šodien īsi diskutēt un gribu vēlēt jums veiksmi prezidentūras darbā. Jūs jau runājāt par uh, dažām problēmām, nu, piemēram, nesalīdzsvaroto attīstību tirdzniecības pakāpēs. Šeit um, noteikti jārīkojas ātri, un mēs uh, gaidam priekšlikums par to, kas ir nepieciešams un iespējams, un lūdzu jūs uh, prezidentūras laikā mūs atbalstīt. Tagad par ārējo tirdzniecību. Šeit es gribētu teikt, ka lauksaimniecības komitejā mēs ar plašu vairākumu pieņēmām lēmumu, ka TTIP sarunas uh, jāturpina Mums svarīgi ir tas, lai mūsu standarti patērētāju aizsardzībai, vīdas aizsardzībai un dzīvnieku aizsardzībai tiktu saglabāti, un tad eh, man nebūtu problēmas ar, tādi, ar šādiem tirdzniecības eh, noliegumiem. Un uh, Viens no maniem uh, vēlētājiem teica, ka ar Dienvidu Koreju viņš ir noslēdzis līgumu par 3000 sieru pie, uh, tonu sieru piegādi. Un ja tāda līguma nebūtu, tad viņam šāda iespēja arī nebūtu. Un līdz ar to tas ir saistīts, nu, līdz ar to ar uh, to noskaņojumu, kāds ir Vācijā par šīm problēmām. Tagad par lauksaimniecības uh, politiku plašumā mēs esam izteikuši jau daudz priekšlikumus, komisārs arī vairākus. Uh, Taču man liekas, ka nepietiekami ir izmantot tikai deleģētos uh, tiesību aktus. Um, dažos punktos jāmaina arī pamatiesību akti. Un tad mums ir jāvienojas uh, starp padomi un parlamentu, par ko šeit runiet. Nedaudz punktu ir jāmaina, nevis visa KLP. Par to jāvienojas ar uh, padomu. Tagad par uh, cenu svārstīgumu šeit ir nepieciešama intervences cēnu sistēmas uh, izmaiņas, jo šīs izmaiņas ir ļoti smagnējums, ir nepieciešams sistēma, kas ļautu daudz ātrāk reaģēt. Jā, protams, priekšsētāja kungs es redzu, bet neredz īsti, cik man daudz laika vēl ir atlicis, bet negribu pārāk daudz laika tērēt manai uzrunai. Jums, ministrs kundze, prezidentūrai daudz veiksmes, un es ceru, ka mēs veiksmīgi sadarbosimies. Paldies! Jā, paldies! Mums šeit bija neliela tehniska problēma ar pulksteni, bet jūs noteikti ieturējat jums atvēlēto runas laiku. Tagad De Castro kungs lūdzu. Paldies, priekšstādātāja kungs. Arī es gribu uh, vēlēt uh, visu to labāko jums, ministrs kundze. Jūs uh, prezidentūru uh, vadīsiet uh, samērā sarežģītā brīdī. Mm Eiropa aizvien vēl ir šokēta pēc Brexit lēmuma, nacionalistiskās tendences ir spēcīgas un mēs esam norūpējušies par Eiropas nākotni. Lauksaimniecība ir parādījusi ārkārtīgi nozīmīgus rezultātus. Mums ir nepieciešama plašāka Eiropas iesaisti, jo raugoties, nu, piemēram, uz piena sektoru un krīzi, uh, Šeit redzējām, cik ārkārtīgi nepieciešami ir reaģēt Eiropas izpratnē tieši tā, kā jūs to jūsu uzstāšanās reizē pieminējāt. Solidaritāte ir nepieciešama, jo visas valstis uh, maksā par zemajām uh, piena cenām, bet ne visas uh, ir atbildības par pieaugošo piena uh, ražošanas apjomu. Un, uh, ja nav uh, nacionālajie pasākumi nav pietiekami un ja nebūs Eiropas risinājumi, tad būs sarežģīta krīze. Uh, Krievijā un uh, piena pulveru pieprasījums Ķīnā tie ir jautājumi, kas ir jārisina. Mēs uh, aizvien ražojam piena pulveri, jo nav nopietnu lēmumu, un komisija nav izteikusi priekšlikums. Es ceru, ka nākamajā lauksaimniecības uh, padomē uh, š, būs um, risinājumu un arī nākam otrdien, 19. datumā. Ceram, ka um, komisārs Hogans ieradīsies ar konkrētiem priekšlikumiem visādi citādi. Uh, pilsoņi nesaprot, ko daram šeit Eiropā. Un vēl jautājums par vienkāršošanu. Es šo jautājumu redzu tāpat kā jūs. Šeit ir jābūt aktīviem, ir jārīkojas. Runiet par to, ka vides. Uh, prasības, ka, kuras ieviesām KLP, nav jāsamazina apjomā, bet jāpadara efektīvākas. Un dalībvalstīm ir daudz dažādas iespējas. Mums ir jāizsmeļ tās, un arī šeit mums ir nepieciešamas skaidras a, iniciatīvas, kas nāk no Eiropas. Paldies, un a, lai jums veicas prezidentūras laikā. Paldies! Nākamais runātais Kužmjuka kungs. Desmit sekundes pirms izticēs laiks, es uh, pacelšu priekšsēdētāju āmariņu, lai signalizētu jums. Paldies uh, priekšsēdētāju kungs, paldies arī uh, ministras kundzei par prezentāciju. prezentāciju. Esmu ļoti gandarīts uh, par to, ka prezidentūras uh, pienākumu piekrīt uh, valstī no vidus Eiropas Un es domāju, ka jūs uh, ļoti skaidri saprotat, kā ar kādām uh, problēmām sastopas mm, lauksaimnieks šajā reģionā. Polijas, Slovākijas, Čehijas, Rumānijas, Bulgārijas lauksaimnieks saskars ar līdzīgām problēmām. No vienas puses uh, ļoti zemas cenas daudzos tirgos, un uh, Krievijas embargo Tāpat arī mazāk izdevīgi lauksaimnieku atbalsta iespēja apjoma. Mums ir zemākas iespējas tiešiem maksājumiem. Un tās ir lielas problēmas, un es ceru, ka Slovākijas prezidentūras laikā šīs problēmas tiks pamanītas un arī uz komisiju tiks īstenots spiediens, lai apstākļi ar kurām saskars šīs valsts izmainītos uz pozitīvo pusi. Un vienlaikus vēl viens jautājums, kā jūs vērtējat komisijas pasākums attiecībā uz eh, piena, augļu un dārzeņu sektoru situācijām? Kā jūs to vērtējat, vai jūs prāt tie ir pietiekami pasākumi, lai uzlabotu situāciju? Un noslēgumā, kā jūs vērtējat sarunas ar ASV par transatlantisko līgumu, vai jūs redzat vairāk iespējas vai apdraudējumus Eiropas lauksaimniecībai? Paldies! Tagad nākamā runājuma mērs kundze. Ministrs kundze, paldies, paldies, kā esat ieradusies šeit un uh, veiksim jums darbā kā padoms priekšstādētāji, vairākas ļoti nozīmīgas lietas jārisina, par tām jūs arī runājāt. No vienas puses tā ir kopējā lauksaimniecības politika, birokrātijas samazināšana, to vēlas arī šī komiteja, ir izteikti daudzi priekšlikumi. Arī uh, savietojumības kontroļu uh, jomā Taču es redzu tādas, tādu situāciju, ka mēs šeit labi strādājam, bet padomā pārāk maz tiek uh, izmainīts. Mēs esam izteikuši priekšlikums un es lūdzu jūs aktīvi strādāt, lai mēs varētu tās īstenot. Uh, Un mums ir um, nepieciešama uh, vienkāršošana dalībvalsts uh, rīkojas um, atšķirīgi. Tik runāts par tirdzniecības ķēmu, par um, negodīgo um, prakses uh, sistēmu un tāpat arī tāpat. Uh, Mežsaimniecības jomā mēs runājam par biomasas kritērijiem. Mežsaimniecībā mm, dabas aizsardzības direktīva Natūra 2000 ietveros tās būtu jāievieš, lai arī mežsaimnīga jau a, 300 a, gadus a, tiek attīstīta ilgspējīgi. To mēs nevaram atbalstīt, ka nu, praktiski mūsu īpašumos ar šādu veidu, šādu uh, līdzekļu izmantošana notiek iejaukšanās. Tāpat arī nozīmīgi ir lobarības jomā strādāt un jāsamazina antibiotiku uh, uh, skaits, uh, jo uh, jādomā uh, arī par dzīvnieku imūnsistēmu un dzīvnieku, lo, lo, respektīvi, lobarības jautājumiem. Tāpat arī nozīmīgi ir, lai šeit būtu um, tāda intensīvāka darbība. Nedrīkstam aizmirst arī par uh, uh, homeopātisku līdzekļu izmantošanu, un tāpat arī vācu pusē ļoti nozīmīgi uh, būtu um, ekoloģisko jautājumu tālāk risināšana. Paldies! Nākamā runātāja. Paldies priekšstādātājs kundze, paldies uh, ministrs kundze. Arī no manas puses vēlos jūs uh, sirsnīgi sveikt. Raugoties uz eh, pirmdienas padomas sēdi, es gribētu runāt par sekojošo. Vajadzētu pārtraukt tavu politiku, ar kur tiek eh, izpostīti tirgi. Jūs noteikti runāsiet par piena krīzi. Šeit vajadzētu diskutēt eh, arī par valsts politiku kas noved pie tā, ka piena ražošana tiek ierobežota. Jā, sāk runāt par to, ka ir nepieciešama tāda cena, kas sēdz ražošanas izmaksas un kas atbilst, atbilst ražotāju priekšstatiem, un tas ir viens no ļoti nozīmīgiem priekšnoteikumiem gan piena ražošanai, gan arī citās jomās. Jo tā krīze, ko mēs redzam šajās jomās, ir saistīta ar to, ka ir tādas cenas, uh, Um, kas neatbilst ieguldītajām darbam. Mums ir nepieciešams reformas piena sektorā un arī citās jomās. Tagad, um, raugoties uz starptautiskiem tirgiem, gribu teikt sekojošo. CETA un TTIP uh, nolīgumu. Šeit gribu uh, pievienot uh, mani viedokli divos jautājumos. Nevajadzētu runāt par uh, CETA um, ratificēšana. Uh, CETA ir agresīvs uh, nolīgums ražotājiem un uh, Uh, lauksaimniekiem un būtu jāpārtrauc to ratifikāciju un tāpat būtu jāpārtrauc TTIP sarunas. Noslēgumā jūs runājat par to, ka KLP ir nozīmīga uh, lauksaimniekiem, uh, bet jūs teicāt arī, ka tam jābūt interesantam investoriem. Uh, Par kādiem investoriem jūs domājat, vai tas ir savietojams ar lauku vidas attīstību un lauksaimniecības attīstību? Paldies! Paldies tagad Hauslinga kungs. Jā, ministrs kundze, arī no manas puses sveicu jūs, lai jums veicas prezidentūras darbos. Uh, Es priecājos, ka ekoloģiskā lauksaimniecība ir uh, augsti jūsu prioritāšu sarakstā uh, un ka tas ir tā kā tāds flagmanis. Un es piekrītu tam, ka mm, flagmanim jāvirsās uz priekšu un ceram, ka jūs prezidentūras laikā mm, sasniegsim triloga rezultātu šai jomā. Mēs no parlamenta esam gatavi parādīt kompromisus. Vakar diskutēju par to arī ar komisāru. Un jūsu prezidentūras laikā ceram noslēgt uh, šo jautājumu. Jūs sākat prezidentūru sarežģītā situācijā. Es ceru, ka jūs pieņemsiet tālajošas lēmumus piena jomā, tālajošāks nekā tas, kas tagad ir pieejams. Jautājums ir par plašāku palīdzību, ne tikai likviditāti lauksaimniekiem, bet uh, jāsakārto tirgi un jāpievērš mākleri jautājumam. Un tas nebūs iespējams, ja pieprasījumu un piedāvājumu mēs nesaskaņosim, nebūs iespējams tirgus stabilizēt. Nu, tas nav tikai, tā nav tikai zīme tādiem uh, mainīgiem tirgus apstākļiem. Uh, daži eh, tirgus uh, kārtības jautājumi vienkārši ir jāceļ. No galotnes, uh, galotnes tikšanās nākamnedēļ uh, es sagaidu skaidras zīmes, uh, skaidrs signāls, jo uh, lauksaimnieki sagaida šādus skaidrus signālus, citādi būs katastrofa. Un pretēji desa kungam. Uh, Uh, TTIP un CETA uh, jautājumos uh, šī, šī nav teatrāla kritika. Mēs zinām, mm, ka pētījumi rāda, ka šo sarunu rezultātā lauksaimnieki nebūs ieguvēji. Un es lūdzu um, sarunās ar atbilstošiem komisāriem šādu viedokli arī paukst. Nu, mēs nevaram brīvās tirdzniecības uz šī attīstību altāra upurēt lauksaimniecību. Eiropas uh, lauksaimniekiem jābūt priekšplānā. Tas ir mūsu uzdevums, un mēs uh, nedrīkstam no citiem uh, ļaut mums, teiksim, uh, to uzspiest. Uh, liberalizācija uh, nav, uh, tai nav lielāka nozīme par uh, lauksaimniecību. Nākamais jautājums ir um, dzīvnieku uh, ārstniecības līdzekļi, antibiotika pārtika patēriņa samazinājums ir ļoti nozīmīgs mērķis, tas jāsasniedz. Un uh, lai jums veicas, un tas ir skatāms šajā kopējā pakotnē dzīvnieku, labturīgu dzīvnieku veselību. Paldies! Thank you, Chairman. Well, good morning, Minister. I'm sorry I missed. Paldies, priekšstādātāji. Paldies, ministrs kundzes. Diemžēl nevarēju piedalīties rokas, tas nebija apzināti. Pārstāvot Lielbritāniju, man, protams, ir liela pieredze arī ar KLP, bet es domāju, ka tagad jūsu prezidentūras laikā notiks lielas pārmaiņas un eh, ļoti uh, svarīga uh, ir padomis gatavība zaļo lobiju uh, priekšā uh, piekāpties, kad runa ir par pesticīdu izmantošanu. Es domāju, ja jūs uh, jau būtu bijuši pie varas, tad padomu nebūtu pieņēmusi glifozātu lēmumu. Un tagad mēs redzēsim, ka nākamajos sešos mēnešos zaļie lobby centīsies izbīdīt šo regulējumu. Mēs ceram, ka jūs tam pretosties. Bioloģiskā lauksaimniecība arī varētu stipri ietekmēt mūsu Lielbritānijā. Uh, Ir divi priekšnosacījumi, un kā es sapratu, jūs arī teicāt, ja būs lielāks un plašāks regulējums bioloģiskajā lauksaimniecībā, tā kļūs konkurētspējīgāka. Tam es nevaru piekrist, manuprāt, būs tieši otrādi. Tad jūs pieminējāt, ka bioloģiskā lauksaimniecība ir viena no flagmaņu politikām Eiropas Savienībā. Man atkal ir cits priekšstats Runāt par bioloģisko lauksaimniecību, mēs nevaram izmantot herbicīdus. Tas nozīmē, ka mēs tikai ražosim un ražosim un ražosim, eh, bet eh, līdz ar to palielināt CO2 emisijas. Un tas atkal uh, nav uh, tas, ko mēs vēlamies sasniegt. Um, pagājušajā reizē, uh, kad izteicās Mārtiņš Hās, uh, tika norādīts jau uz vairākām prioritātēm, Ceru, ka tas jūs neskars. Lielas paldies! Nu, šis salīdzinājums varbūt ir eh, tomēr mm, pārsniedzis eh, realitātes eh, atainojumu priekšstādājus, jo cienamies deputāts. Nākamais runātais priekšstādājums, nu, um, domāju, ka jums ir ļoti daudz darba, jo lauksaimniecības situācija ir ļoti sarežģīta Eiropā un arī Francijā. Uh, visas uh, jomas - augļu dārzeņi, uh, lopkopība, pienkopība, uh, graudaugi. It īpaši Francijā situācija ļoti sarežģīta intensīvo lietu plūdu um, un negaisa dēļ. Um, dažas lauksaimniecības ir nu, būtībā visu ražu zaudējuši, un um, tas nozīmē, ka uh, ir uh, Uh, slikta kvalitāte un uh, ražošanas apjoma samazinājums ļoti nozīmīgs. Uh, tam visam, um, par to visu arī var tā kontekstā Krievijas embargo uh, un uh, atbalsta maksājuma samazinājums. Uh, nu, tas viss ir ļoti sarežģīts uh, situācija mūsu lauksaimniecēm. Vairāk nekā 600 cilvēki izdarīja pašnāvību pagājušajā gadu. Ne... Un situācija ļoti uh, satraucoša. 40 lauksaim, 14% no lauksaimniekiem uh, paziņoja par darbības pārtraukšanu um, gada sākumā. 20-25% vērtējums ir tagad. Šogad uh, situācija ir ārkārtīgi sarežģīta. Ministrs Konci, ko jūs darīsiet, lai palīdzētu mūsu lauksaimniekiem, lai pārtrauktu šo ārkārtīgi dramatisko situāciju un tās attīstību? Paldies! Bardzo dziękuję, proszę Państwa. Paldies, dāmas un kungi. Tagad uzklausīsim pārējos deputātus. Viena minūte katram runātājam. Lūdzu, ievērojiet uh, laiku. Tagad Kristīngars kundze. Paldies, uh, ministrs kundze. Es uh, ļoti atzinīgi vērtēju, ka uh, mežsaimniecība ir viena no jūsu darba prioritātēm un paldies. Uh, Tieši šajā pirmajā pusgadā mēs gaidām dažus jaunus priekšlikumus, kas būtiski ietekmēs Eiropas mežsaimniecību. Un ļoti skaidri gribu arī vēl pateikt, ka it īpaši ne ETS un LULUCF kontekstā uh, ļoti skaidra atšķirība jābūt starp zaļo CO2 izmeši, kas rodas um, augu um, dzīves cikla rezultātā un CO2 izmešiem no fosilijām degvielām. Es domāju, ka šeit ir ārkārtīgi nepieciešama šī atšķirība un šāda skaidra nodalījuma vēl nav daudz eksperti ar to nodarbojas, bet es gribētu lūgt jūs Visas tās plānotās diskusijas, kādas ir, arī par ilgspējīgumu kritērijiem biomasai, ļoti skaidri raudzīties uz šo atšķirību. Jo visādi citādi tas būtu lāču pakalpojums uh, mežsaimniecībai. Un um, mežsaimniecības stratēģija lūdzu šai kontekstā uh, Um, lūdzu uh, pastāvīgu mežsaimniecības uh, komiteju izvarēt un um, lūdzam konkrētus priekšlikums arī no komisijas, lai būtu subsidaritāte un uh, šīs mežsaimniecības stratēģijas ieviešana. Lūdzu ievērot šos kritērijus. Paldies. Nākamais runātais Garsieks kundze. Lielas paldies, ministras kundze, paldies par to, ka ieradāties šodien pie mums. Es eh, jūsu uzstāšanās laikā dzirdēju interesantas piezīmes par pārtikas ķēdi un par tās ļaunprātīgu izmantošanu. Jūs teicāt, ka jāatbalsta lauksaimnieki, un mēs eh, ceram, ka jūs atbalstīsiet parlamentu mūsu eh, vēlmēs sasniegt Eiropas mēroga regulējumu. Es gribētu zināt, ko jūs darīsiet nākamajos sešos mēnešos, lai novērstu briesmas pārtikas ķēdē. Drīz būs kārtējā ministru sēde, kur tiks pārunāti pasākumi piena nozarē. Vai jūs atbalstīsiet eh, Spāniju, kas vēlas dubultot de minimis noteikumus? Vai jūs atbalstāt jaunos uh, pasākumus ražošanas mazināšanai? Un vēl es gribētu zināt, vai šie piena pasākumi varētu tikt paplašināti un attiecināti citās nozareis, piemēram, augļu un dārziņu sektorā, ņemot vērā pašreizējās problēmas. Lielas paldies! Agrēra kundze. Paldies priekšsādātāji. Arī es vēlos sveikt ministras kundzi. Vakar mēs tikāmies koordinatoru brokastīs un zivsaimniecības komitejā. Mēs tiekamies gandrīz katru dienu šodien vēlos uzdot dažus jautājumus. Uzskatu, ka ļoti svarīgi ir tas, kā mēs risinām šo krīzi, un šajā sakarā būs svarīgi arī galotni tikšanās lēmumi nākamnedēļ. Pagājušajā septembrī tika pieņemta krīzes pakotne, bet Šie lēmumi izrādījās nevisai veiksmīgi un efektīvi. Tas nozīmē, ka mums ir nepieciešama jaunā pieeja, kas palīdzēs lauksaimniecībai. Piekrītu, ka lēmumi jāpieņem uh, Eiropas līmenī, jo dalībvalstu līmenī mēs vairs nevaram neko panākt. Runāt par ārējas tirdzniecības nolīgumiem vēlos uzstāt, ka nepieciešama appusējamība. Ja tiek noslēgts nolīgums ar trešo valsti, jāpieprasa appusēja pasākumi. Un noslēgumā gribu teikt, esmu referente uh, pārtikas un uh, barības uh, jautājumos. Mēs strādāsim kopā ar Envi jautājumā par zālēm. Paldies, priekšsētāja kungs, ministrs kundze. Mēs ar ļoti lielu uzmanību jūs uzklausījām un īpaši Magines kundzes vārdā runāju. Viņš šodien nevar būt sēdē no rīta. Mēs ļoti uzmanīgi uzklausījām uh, Uh, jūs priekšlikums par pārtiks ķēdes darbību un uh, pirms pāris nedēļām balsojam šeit parlamentā par um, spēcīgu rezolūciju un skaidru nostāju. Un uh, papildus tam es gribētu um, izteikt vēl vienu um, priekšlikumu, ko gribu pievienot uh, domgājienam. Uh, Padomē būtu jāraugās, lai uh, tiktu ievērots uh, arī uh, tas noteikums, kas ir attiecībā uz konkurences tiesībām lauksaimniecībā, jo lēmums pēc lēmuma, tātad šis lēmums, kas arī ir uh, Romas līgumos, ka tas uh, netiek ievērots, un komisijā uh, pat arī mēģina nu, tādu vispārēju uh, nostāju iekļaut, uh, bet uh, šī joma ir īpaša. Un uh, tas ir jāievēro, un uh, pilnīgi visos darba kārtības uh, etapos jāievēro. Un noslēgumā vēl divi punkti. Attiecībā uz tirgus situāciju. Es um, gribētu vēlēt uh, vienu lietu. Nu, lai mūsu ministri tā vairāk Eiropas vēlētos, jo man liekas, padomas uh, sēdēs, nu vienkārši nav vairs vēlms pēc tādas uh, patiesas Eiropas uh, politikas, katrs aizstāv tikai savu lauciņu. Un uh, šeit uh, parlamenta nostāja pilnīgi uh, atšķirīga. Tagad Mapo kungs. Lielas paldies! Priekšstādē paldies, ministres kundze! Jūs runājat par lauksaimniecības krīzi, ar kuru jums jācīnās jūsu prezidentūras laikā. Es tam piekrītu, jo īpaši smagi šī krīze ir skarusi attālos reģionus, piemēram, Kanārijas salas. Nepieciešams piemērot tālu ejušos instrumentus, uh, jāveic nopietnas reformas, jo uz kārts ir liekts ļoti daudz. Runāt par nolīgumiem. Piekrītu, ka ir grūti sasniegt līdzsvaru uh, starp lauksaimniecības interesēm un starptisko tirzniecību. Piemēram, uh, situācija ar Ekvadoru. Eiropas banānu ražotāji ir īpaši interesēti, lai nolīgums būtu uh, savstarpējs. Uh, Uh, Marokas nolīgums bija liels šoks, un ar TTIP situācija būs vēl smagāka. Runājot par uh, nolīgumiem ar trešajām valstīm par uh, bioloģisko lauksaimniecību, uh, jāsaprot, ka dažas vielas ir aizliegtas periferijos reģionos, jo skar ražošanu tur. Get, uh, visas... Liels paldies! Uh, Ministres kundze, jūs savā uzstāšanās reizē nosēdzāt daudzus jautājumus. Daži no tiem ir īpaši steidzami. Mēs nevaram vairs kavēties. Viens no steidzamākajiem jautājumiem ir tas, ka mums jānodrošina mūsu lauksaimniekiem eh, pienācīgi ieņēmumi, kas nosektu vismaz ražošanas izmaksas un nodrošinātu kaut kādu uh, minimālu peļņu, citādāk lauksaimnieki nevarēs izdzīvot pašreizējā krīzē. Mēs redzam, ka mūsu lauksaimnieki uh, nevar izdzīvot bez subsīdijām, un lauksaimnieku kopēji ienākumi vienkārši nav pietiekami. Tāpat pastāv ļoti lielas atšķirības starp tiešo atbalstu, ko saņem lauksaimnieki uh, dažādajās valstīs. Varbūt mēs varētu tomēr situāciju atrisināt beidzot. Paldies, Rebeka kungs! Paldies, priekšsēdātāja ministres kundze! Slovākija tagad pārņem padomas prezidentūru laikā, kad krīze plosas visās jomās. Un es gribētu runāt par bēgļu krīzi, kas pēdējā laikā sagādā mums problēmas un zaudējumus. Tas sakrīt laikā ar citām ļoti smagām problēmām. Pēdējos divos gados Eiropas Savienība mēģināja ar dažādiem finansēšanas instrumentiem atrast līdzekļus, lai risinātu šo krīzi. Tas nozīmē, ka finansējums tika novirzīts no citām jomām. Lauksaimniecība ir viena no jomām, kas ir cietusi vissmagāk daudzās valstīs. Vai jūs nedomājat, ka tas uh, var smagi ietekmēt lauksaimniekus un pilsoņus kopumā? Noķilkundze, lūdzu. Pēc iepriekšējā runātāja Nu, ir grūti uh, savienot uh, migrācijas krīzi ar lauksaimniecības politiku. Interesants jautājums. Ministrs kundz priecājos iepazīties šodien un ļoti konkrēts jautājums uh, un logums uh, palīdzēt. Komisija dalību valstīm solīja uh, iesniegt uh, pētījumu par uh, CETA, TTIP un uh, Merkasūra nolīgumu. Uh, visiem, visu ietekmi. Ja visi šie trīs līgumi tiks noslēgti, tad kāda būs, kāds būs iespējas nevis katram atsevišķiem, bet visiem kopā uz Eiropu. Un ļoti skaidri jāsaka, ka Merkosūra valstis ražo un ievada Eiropā tieši tos produktus, kas lauksaimniecības jomā ir ļoti interesanti. Tas nozīmē, ka šis pētījums, ko komisija ir solījusi dalību valstīm, vēl nav saņemts. Un man liekas, ka no, ļoti nozīmīgs ir pirms parakstam kaut vienu no šiem nolīgumiem padomāt par kopējo plānu, kas būtu, ja visi šie trīs nolīgumi tiek noslēgti, ko tas nozīmē Eiropai, tādēļ ļoti konkrēti mans logums jums padomas prezidentūras, jūsu prezidentūras laikā, visbeidzot dalībvalstīm un arī deputātiem nosūtiet šos pētījumus. Paldies! Paldies tagad Brāmenkungs. Um, minister... Paldies, priekšsādātāji. Es vēlos novēlēt uh, ministras kundze veiksmīgu prezidentūru. Četri komentāri. Vispirms mēs augstu vērtējam darbu pie negodīgajām praksēm pārtikas piegādes ķēdē. Šis darbs ir jāturpina. Nepieciešams arī fair trade, jeb eh, taisnīgas un godīgas tirdzniecības loma šeit izskatīt. Otrkārt, jūs pieminējāt bioloģisko lauksaimniecību kā flagmaņu projektu. Tas ir pareizi. Jūs runājat arī par uh, mežsaimniecības pieaugušo nozīme Eiropas Savienības līmenī. 8% oglekļa emisiju visā pasaulē ir saistīta ar betona ražošanu, un jo vairāk mēs aizvietosim betonu būvniecībā ar koksni, um, tāpat uh, var runāt arī te par tēraudu, tad jo vairāk mēs mazināsim klimata pārmaiņas. Es ceru, ka būs iespējas to darīt. Un ceturtais, pēdējais punkts. Lūdzu, nenovērtējiet par zemu problēmas, ar kurām saskarās pašreizējā lauksaimniecība un cik problemātiska tā ir klimata pārmaiņu ziņā. Klimata pārmaiņas ir saistītas galvenokārt ar to, kā mēs rīkojamies lauksaimniecībā, bet ja mēs situāciju uzlabosim, tad šī problēma var kļūt par risinājumu. Merci, monsieur le président. Bonjour, madame la ministre. Paldies, priekšsēdētāji. Ministrs Kunze, jūs runājāt uh, par uh, lauksaimniecības reformēšanu, par atjaunošanu, un es gribētu zināt, kāda būs jauna lauksaimniecības politika pēc 2020. gada. Eh, ekonomika tiek globalizēta, mums tiešām ir nepieciešama jaunā KLP, eh, kas būtu dzīvotspējīga, kas nodrošinātu pārtikas neatkarību, jaunos eh, lauksaimniecības modeļus un labu pārtikas apgādi mūsu pilsoņiem. Jūs runājat par administratīviem kapacitātēm un vienkāršošanu, bet vislabākā vienkāršošana būtu stabila likumdošana. Daudzi kolēģi um, runās uh, noteikti uh, par uh, nolīgumiem. Es gribētu pievērsties konkrēti SETA. Pēc referenduma Lielbritānijā kāda būs situācija ar šo nolīgumu? Andriu kungs. Paldies, eh, paldies priekšstādātāji, ministris kundze. Eh, paldies par jūsu prezentāciju. Man ir neliels jautājums papildinot kolēģi teikto par krīzi, par kuru jūs runājāt, piena nozarē. Vai jums būs uh, kaut kāda iespēja uh, īstenot 122. pantu? Un kādi risinājumi ir paredzēti uh, Uh, produktu, produkcijas izņemšanai no tirgus. Uh, vai jūs paredzat arī uh, dosie noslēgt līdz mandāta beigām, vai turpināsiet un noslēgsiet Nīderlandes noslē, iesākto? Un tad runājot par uh, lopkopību, uh, tik tiešām mums uh, jāsaprot, ka uh, uh, lielopu uh, problēmas uh, un uh, slimības nav tādas pašas kā uh, aitām, kāda riski ir saistīti un uh, kā jūs risināsiet dzīvnieku veselības problēmas. Hoibušas kundze, paldies priekšsēdētāji kungs, uh, paldies uh, ministras kundze. Daudz tika runāts par piena sektoru, bet uh, runāšu arī par pāris skaitļiem. Vācijā 250 tūkstoši uh, uh, eiro uh, pietrūkst uh, vidēji rēķinoties uz uh, lauksaimniecības uh, ražotni. Un uzdošu uh, jautājumu, ko jau uh, kolēģi uzdeva, vai jūs uh, atbalstīsiet apjomu samazinājumu Eiropā. Uh, Un gluži cits jautājums um, - ilgspējīga lauksaimniecība un nākotni. Jūs šai kontekstā runājāt par to, ka runa iet arī par um, mēslojumiem un inovācijām. Kādas inovācijas jūs, uh, par kādām jūs domājat? Uh, man liekas, ka mm, noteiktu. Um, augu uh, stādīšana un uh, augu secība un, uh, piemēram, pupiņu stādīšana būtu nozīmīga šai kontekstā. Paldies. Pasaus Santaškungs. Paldies, cienījumā ministrs Konze. Man ir liels prieks par to, ka jūs varējat ierasties pie mums. Es novēlu jums vislabākos panākumus nākamajiem sešiem mēnešiem. Jūsu priekšā, protams, ir daudz izaicinājumu. Un jūsu prezidentūras izvirzītās prioritātes Uh, ir ļoti pareizas. Jūs norādījāt, ka nepieciešami konkrēti pasākumi, lai stabilizētu pārtikas ķēdi. Mums tiešām ir nepieciešamas taisnīgas cenas un taisnīga apmaksa par paveikto darbu. Mēs zinām, uh, ka diemžēl mazinās lauksaimniecībā uh, nodarbināto skaits. Krīze to ietekmē un ietekmē arī pasākumi, kas netiek piemēroti pienācīgā veidā. Ļoti svarīga ir piena ražošana Eiropā. Es pārstāvu Azoru salas un 30% uh, no visiem piena produktiem Portugālē tiek ražoti tieši šajā reģionā. Tāpēc piena cenas uh, mūs skar smagi, jo piena cenas neatbilst reālajām izmaksām, pat izmantojot visjaunākās tehnoloģijas. Eiropas pasākumi var veicināt līdzsvaru piena sektorā, Un uh, jānodrošina tādas cenas, lai lauksaimnieki gūtu peļņu, nevis varētu knapi izdzīvot. Es ceru, ka nākamajā nedēļā Eiropadomē tiks pieņemti pienācīgi uh, risinājumi. Uh, Flanagam kungs, paldies! Jūsu uzdevums, protams, nav tikai pārstāvēt uh, lauksaimniekus jūsu valstī. Jūs pārstāvat visus lauksaimniekus Eiropas Savienībā, vai vismaz tajā daļā, kas paliks pāri pēc Brexit. Un es gribētu zināt, kādā virzienā jūs iesiet sarunās par piekļuvi uh, Lielbritānijas tirgumu īrijas lauksaimniekiem un otrādi. Īrija ir īpašā situācijā, visai smagā situācijā. Mums ir sauzemes robežas ar valsti, kas e, būs tagad ārpus Eiropas Savienības. Un e, mēs vēlētos, lai jūs pārstāvat visus lauksaimniekus Eiropas Savienībā. Tas nozīmē arī īrijas lauksaimniekus. Vai jūs to darīsiet? Vai jūs e, tad, vienkārši mēģināsiet tad mācību sniegt tiem, kas vēlas atstāt Eiropas Savienību? Es ceru, ka jūs tomēr tā nerīkosiet. Es saprotu, ka tas nav pārāk pozitīvi. Pasaulpētī kundze. Paldies. Ministres kundze. Es uzskatu, ka jūsu prioritātes ir labi izvēlētas. Jūs runājat par tirsniecības praksi, par mežsaimniecību daudziem citiem aspektiem. Un es gribētu zināt, vai jūs izvērtēsiet tās priekšrocības, kādas var sniegt mums mežsaimniecība. Es gribētu uh, sveikt šeit arī uh, kolēģus, kas pārstāv mežsaimniecības klasteru Horvātijā, kas arī vēlas dzirdēt jūsu atbildi. Runāt par lauksaimniecības krīzi un problēmām, ar kurām mēs saskarāmies, piemēram, šī gada aprīlī Horvātijā bija smagas uh, uh, laika, smagi laika apstākļi, tas pats bija Slovākijā un Austrijā, un tas uh, radīja zaudējumus daudzu miljonu eiro apjomā. Laika apstākļi plus uh, ekonomiski apstākļi, kā piemēram Krievijas uh, embargo, vai tas ļautu mums uh, izveidot fondu ārpus Eiropas budžeta, lai atbalstītu lauksaimniekus. Paldies, Būdakungs, un paldies priekšsādātāji. Es sveicu jūs, ministres kundze. Es novēlu jums veiksmi prezidentūras laikā. Un tagad pievērsīšos iekšējam tirgumam. Tajā mēs visi saskatām daudz problēmu. Krievijas embargo smagi ietekmēja uh, Eiropas lauksaimniecības tirgu daudzi lauksaimnieki uh, bija tieši atkarīgi no Krievijas tirgus, uh, daudz no viņiem saņēma zinām veida kompensāciju no Eiropas komisijas. Tas ir labi, bet uh, viņu saražotā produkcija nonāca iekšējā tirgū un ietekmēja tos, kam sākotnēji nebija komerc attiecības ar Krievijas tirgu. Pie mums, piemēram, cenas par pienu ir 10 centi par litru. Cūgaļa tiek pārdota ap 80 centiem par kilogramu. Tas tā ir priekšstādātāji, ticiet man. Bet mēs zinām, ka saražot vienu litru piena maksā vismaz 18 centus. Un saražot vienu kilogramu cūgaļas maksā 1 eiro 18 centus. Tad kā jūs risināsiet šīs problēmas? Paldies, Nikolson kungs. Paldies, paldies priekšstādātāji. Jāsaka, es pilnīgi. Uh, piekrītu Daltam kungam un tika pilnīgi. Be... Daltam kungam eh, pieminēja pilnīgi pareizi problēmu šodien. Bet eh, mēs uzskatām, ka jāvirzās uz priekšu, neskatoties uz visām problēmām. Man ir tikai viens jautājums, ja es pareizi esmu informēts. Tad jau notika trialogs eh, par bioloģisko lauksaimniecību un uh, sarunas notika divu prezidentūru laikā. Kā jūsu prezidentūra uh, šo blokādi uh, vēlas pārvarēt? Kā jūs virzīsieties priekšu? Man šķiet, ka ar pašreizējo mandātu uh, tas neizdodas, varbūt laiks ir padoties un aizmirst par visu. Un Flanagam gribētu tikai teikt, ka apvienotā karaliste vēl nav atstājusi Eiropas Savienību. Some... Tas nozīmē, ka, ka nevajadzētu pārāk steigties uz priekšu. <coughs> Madame le ministre, le mal qui ronge l'Union européenne. Uh, ministrs kundze, ultraliberalisms ir uh, viens no galvenajiem ļaunumiem. Uh, tas uh, vājina mūsu lauksaimniekus, uh, un uh, tieši brīva tirsniecība nozīmē, ka tiek ražota sliktās kvalitātes Uh, produkcija, tā grauj arī uh, aizsargātos, uh, produkts ar aizsargāto apzīmējumu. Mums vajadzētu aizsargāt mūsu mantojumu, bet šo mantojumu tagad apdraud pašreizējā attīstība. Mums vajadzētu aizsargāt mūsu tradīcijas. Es aicinu jūs to darīt. Ja mēs neko nedarīsim, tad citas valstis, tāpat kā apvienotā karaliste, vēlēsies uh, atstāt Eiropas Savienību, un uh, šīm valstīm būs taisnība to darot. Un par to var strīdēties, uh, godēmo kolēģi, atmoju kundze. Ministrs kundze, godatie kolēģi, Slovākijas prezidentūrā jau ir uzsākusi savu darbu. Un sešu mēnešu perioda sākumā ļoti svarīgi ir panākt, uh, ka sarunas ar, apvienot, ar ASV, Kanādu un Ķīnu uh, vainagotas ar panākumiem un tiktu noslēgti mums piemēroti uh, uh, no, nu, piemērot no, vienošanās. Es gribētu runāt par klonētiem dzīvniekiem un produktiem, eh, kas ir iegūti no klonētiem dzīvniekiem. Eh, mēs uzskatām, ka mūsu pilsoņu veselības aizsardzība un pārtikas drošība ir eh, galvenā prioritāte. Drīz sāksies trialogs par šiem jautājumiem, un jaunajai prezidentūrai, manuprāt, vajadzētu sniegt svarīgu signālu, proti rīkoties proaktīvi šajos jautājumos Es aicinu jūs uh, paturēt prātā šo mūsu lūgumu un novēlu jums, protams, vislabākos panākumus nākamajos sešos mēnešos. Paldies! Gandrīz 30 deputāti uh, piedalījās šajā diskusijā ministres kundze. Uh, tagad es došu vārdu jums Es vēlos atgādināt, ka eh, drīz eh, jums ir paredzēta preses konference. Tagad jums ir iespēja atbildēt. Paņi, paņi poslankiņā, paņi poslancī. Uh... Eh, paldies. Priekšsēdētāja kungs, godātie deputāti, paldies par šo viedokļu apmaiņu. Visbiežāk Izskanēja jautājums par situāciju tirgos, it sevišķi par uh, piensaimniecības krīzi. Šos jautājumus uzdeva Rodrīgas skundze, Kūžmīka kungs, De Castro kungs. Un jāsaka, ka situācija tirgos nu diena ir kritiska. Es neesmu bijusi ministre pārāk ilgu laiku, tikai piedalījos trijās padomas sēdēs. Uh, Un uh, arī visās trijās no tām tika pieminēta tieši situācija tirgos un piena sektors uh, atsevišķi. Un jāsaka, jo ilgāk mēs vilcināsimies un neko nedarīsim, jo lielāku lauksaimnieku skaitu tas skars. Jūs te minējāt arī cilvēkus, kas izdara pašnāvības, ka situācija nu dien ir ļoti nopietna. Uh, Jāpadomā par labāku piedāvājumu un pieprasījumu līdzsvarošanu, un bez šī līdzsvara mēs nevarēsim atrisināt lauksaimnieku problēmas. Mēs ļoti aktīvi gatavojamies nākamās nedēļas padomēji, un ceram, ka tiks ieviesti patiešām tālieši pasākumi pateicoties tai. Mēs turpinām pāraudzīt situāciju un Sadarbojoties ar komisiju, gatavojam tikšanos, eh, kurā piedalīsies augsta līmeņa grupa septembrī. Tā ir darba grupa, kas strādā tieši piensaimniecības jomā, un eh, tiks arī sagatavots ziņojums par eh, piensaimniecības pakotni. Augstu vērtējam komisijas iniciatīvu, kas ir domāta, lai atrastu jaunus noieta tirgus Eiropas lauksaimniekiem. Tas arī ir viens no instrumentiem, ar kura palīdzību izskaust krīzi šajā sektorā. 17. septembrī ir paredzēta um, augsta līmeņa piensaimniecības grupas tikšanās un tiks meklēti ilgtermiņa risinājumi ielgušajai krīzei. Jāsaka, ka krīzi nevar uzreiz tā šausmīgi ātri atrisināt, ir jāmeklē ilgtermiņa atbildes lai panāktu ilgspējīgu situāciju nākotnē. Mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai stabilizētu tirgus un parūpētos par labiem priekšnosacījumiem mūsu lauksaimniekiem visā piegādes ķēdē, visā tās garumā. Un, ja mēs runājam par maržu pārdalīšanu, tas noteikti varētu dot ieguvumus mūsu lauksaimniekiem un arī nākamajām lauksaimnieku paudzēm. Es gribu pateikt, ka lauksaimniecībā viss ir savstarpēji saistīts. Piensaimniecības krīze ir saistīta ar uh, daudzām prioritātēm, ko ir nospraudus arī mūsu prezidentūra, proti uzlabot uh, lauksaimnieku pozīcijas pārtiks piegādes ķēdē. Runājot par citiem jautājumiem. Piemēram, dārzeņu un augļu audzēšana. Arī šeit mēs gribam darīt daudz, jo, diemžēl, embargo ir skāris arī dārzeņu un augļu audzētājus. Mēs vēlamies uh, risināt krīzi un komisija arī mēģinās uh, kaut ko darīt, uh, iepērkot šos produktus, šos izstrādājumus, veicot intervenci. Pievēršoties tirdzniecībai, gribētu teikt, Mēs par to esam diskutējuši padomē un parlamentā. Esmu nu dienu gandarīta, ka ziņojums, eh, kas tika pieņemts ar 600 balsīm par, eh, mums kalpoja kā tāda motivācija. Mēs ceram jautājumu atrasināt jau tuvākajā nākotnē. Un ja runājam par tādām um, pilnvērtīgām lauksaimnieku pozīcijām pārtiks piegādes ķēdē, tā ir viena no mūsu prezidentūras prioritātēm. Prezidentūras sākumā mēs arī noturējām ekspertu konferenci veltītu šim jautājumam un secinājumi, konferences eh, secinājumi tiks eh, piedāvāti ministru izskatīšanai neformālajā sēdē no 11. līdz 13. septembrim. Un gribu to papildināt arī ar ziņojumu, kas uh, tiks gatavots darba grupā. Un ceru, ka prezidentūras noslēgumā mēs jau varēsim pieņemt padomus secinājumus veltītus šim tematam. Daudzi no jums arī uh, uzdev jautājums uh, par starptautiskajiem tirdzniecības nolīgumiem. Neapšaubāmi lauksaimniecība um, šajās sarunās kļūst aizvien aktuālāka. Un gribēju teikt, ka uh, lauksaimniecība vienmēr izraisa nu, tādas karstas diskusijas ministru vidū. Tirgu atvēršana un tirzniecības liberalizācija jau pats par sevi nav nekas slikts. Tādēļ neaizmirsīsim, ka mēs esam lielākais lauksaimniecības preču eksportētājs pasaulē. Mums ir ko piedāvāt citiem. Lauksaimniecības produktu eksperts varētu arī kompensēt tos zaudējumus, ko ir cietuši mūsu uh, lauksaimnieku krīzes rezultātā. Sarunas ar Merkosur valstīm um, arī norisināsies mūsu prezidentūras laikā. Mēs vēlamies, lai vienošanās, kas tiks noslēgts, būtu ļoti labi pārdomātas. Komisijai ir uh, ļoti labi formulētas pilnvaras, uh, tai ir arī šīs sarkanās līnijas, ko nekad netiks, uh, nevarēs pārkāpt. Un uh, Mēs nedrīkstam pieļaut, ka lauksaimnieki mm, no šīm sarunām pēc darījuma noslēgšanas ir zaudētāji. Ir jābūt augstam aizsardzības līmenim, cevišķi runājot par tādām jūtīgākām precēm. Ja runājam par AS, nolīgumiem ar ASV un Merkozuru valstīm, neaizmirsīsim, ka tie ir ļoti konkurētspējīgi, spēcīgi tirgi, viņiem ir savas intereses un uh, Mēs sagaidām, ka sarunas būs ļoti intensīvas, bet lauksaimniecību nedrīkst upurēt uz citu uh, sektoru rēķina. Tika runāts arī par tādiem uh, kopīgajiem, uh, kumulatīvajiem nacionāliem līgumiem. Komisija veiks ietekmes izvērtējumu, ar tā rezultātiem eh, cerams varēs iepazīties jau septembrī, un eh, padoma tam ir nolēmusi pievērsties oktobra sēdē. Vēl kāds jautājums, kas izskanēja visai bieži? Bija Brexit. Atbildi tika sniegta daļēji. Mēs par to neapšaubām diskutēsim, bet joprojām apvienotā karaliste ir pilnvērtīga ES dalība valsts, un kamēr nekas šajā kontekstā nav mainījies, tai ir gan visas pilnvaras, gan arī uh, saistības, kas ir jāievēro šādā statusā. Jūs runājāt arī par mežsainiecību, Kestingers kundze to pieminēja savā jautājumā. Uh, Vakardien prezidentūras brokastīs mums teica, ka nevajadzētu varbūt pārāk daudz uzmanības pievērst meža saimniecībai, bet manuprāt, Eiropas Savienībai ir jābūt globālam līderim šajā jomā. Ir jārunā par ilgspējīgu meža saimniecību, jo tas ir mūsu visu interesēs. Un starptautiskajā arēnā Eiropas Savienība grib būt starptautisks līderis šajā jomā, jo meža saimniecība ir neatraujami saistīta ar klimatu pārmaiņām un CO2 emisijām. Savas prezidentūras laikā mums būs arī divas uh, būtiskas starptautiskās uh, tikšanās, eh, pirmā no tām ANO eh, mežsaimniecības organizācijas tikšanās un arī FAO eh, mežu komitejas sēde. Mēs gribam sagatavot kopīgu pozīciju, lai mums būtu ļoti mm, tādi stabili pamati vedot sarunas par šiem jautājumiem. Mēs no savas pozīcijas neesam paredzējuši atkāpties šo sēžu laikā un tiek strādāts arī pie uh, komisijas priekšlikuma par ilgspējīgu mežsaimniecību Eiropas Savienībā. Priekšlikums sasaucas uh, arī ar uh, klimata ciklisko pārvaldību, ar bi par biomasas izmantošanu kā atjaunīgu energoavotu. avotu un mēs mēģināsim meklēt tādus uh, risinājumus, kas ņem vērā šo uh, e, mēžu multifunkcionalitāti, piedāvājot uh, arī vadlīnijas ilgspējīgai mēžu apsaimniekošanai. Un kopīgi ar Eiropas mežsaimniecības institūtu mēs gribam rīkot pasākumu, kas būs veltīts meža saimniecībai, koku saimniecībai, saskaņā ar uh, Parīzes vienošanās mērķiem. Šī tikšanās ir paredzēta uh, šī gada oktobrī, un es uh, jūs laipni aicinu tajā piedalīties. Vēl kāds uh, interesants jautājums, kas izskanēja, bija KLP vienkāršošana. Kopīgās lauksaimniecības politikas vienkāršošana. Padomes un komisijas darba programmā jau ir atradusies divu gadu garumā. Jāsaka, ka tas ir jautājums, kas neskar tikai padomu un komisiju. Tas ir jautājums, kas pirmām kārtām ir svarīgs mūsu lauksaimniekiem, jo pārāk liela birokrātiskā nasta viņus uh, spiež pie zemes uh, un administrācija un pārliecīga birokrātija arī paaugstina viņu izmaksas, prasa vairāk laika un enerģijas, un, uh, protams, viņiem līdz ar to ir grūtāk pievērsties savām primārajām aktivitātēm. pēc KLP reformēšanas padome un komisija saprata, ka, lai gan jaunajā satvarā ir daudz ieguvumu, reforma tomēr arī uzlika milzīgu birokrātisko nastu uz zemnieku pleciem. Mums ir ļoti labi un rūpīgi jāizvērtē šis jaunais ietvars. Varbūt tas eh, tieši šobrīd ir vēl pāragri, uh, bet mēs vēlētos, lai komisija grozītu tās likumdošanas daļas, kas sagādā vislielākās grūtības mūsu lauksaimniekiem. Mēs ļoti rūpīgi, uzmanīgi sekosim notikumu gaitai, mēs esam gatavi sadarboties ar komisiju, darot visu, lai vienkāršotu šo likumdošanu. Tas tāpat attiec arī uz zaļināšanu un zaļināšanas pasākumiem. Pēc tam, kad likumdošana ir bijusi spēkā vienu gadu, mēs nevaram jau tā skaidri pateikt, vai tā ir bijusi efektīva vai nē, un ko tad ir nozīmējusi zaļināšana KLP kopumā. Pēc vien, nu viens gads ir pārāk īs laiks, lai to varētu tā tālajoši izvērtēt jādomā arī par biodaudzveidību un to, cik labi zaļināšanu ir izdevies īstenot dalību valstīs. Zaļināšanai ir milzīgs potenciāls, ja to izmanto lietpratīgi. Un jāskatās, ka dalība valstīs, protams, īstenošana nav pilnīgi identiska. Un Ir iespējams darīt vairāk zaļināšanas jomā, bet nu, nevajadzētu mums arī tagad izteikt kaut kādus pārsteidzīgus secinājumus. Kā jau iepriekš minēju, mēs sadarbosimies ar komisiju, lai varētu pēc iespējas tālāk vienkāršot zaļināšanas pasākums. Vēl kāds jautājums, kas skar mūsu lauksaimniekus, ir uh, bioloģiskā lauksaimniecība. Hoislinga kungs, referents. arī uzdeva jautājumus par bioloģisko lauksaimniecību. Es gribētu jums pateikt, ka mēs turpināsim Nīderlandes prezidentūras uzsākto darbu, un es arī augsti vērtēju mūsu izveidošos sadarbību šajā nozarē. Es uzskatu, ka ir panākts progress, un mēs arī centīsimies panākt uh, papildus progresu. Mēs jau esam panākuši progresu attiecībā uz tehniskajām daļām. Un e, tā ļoti cieši sasaucas ar parlamentu pozīciju, bet tas ir ļoti tehnisks dabas jautājums. Līdz ar to mums e, katrs atsevišķais parametrs, katrs priekšnosacījums ir jāizvērtē e, ļoti detalizēti lai e, panāktu tādu risinājumu, no kura ieguvēji būtu pilnīgi visi. Kopīgi ar delegācijām mēs ļoti uzmanīgi studējam visu, kas ir panākts, iepazīstamies ar rezultātiem, un mēs arī domājam, ko tad darīt tālāk, kādus soļus spērt nākotnē. Mēs turpināsim e, šo sadarbību, un mēs gribam tātad e, panākt progresu. Mūsu tikšanās vienmēr notiek tādā draudzīgā atmosfērā. Es ceru, ka šī sadarbība izvērtīsies auglīga. Otázky. E, dúfam, e, pán predsedajúci, že sa mi to podarilo. Es ceru, ka es esmu atbildējusi nu, uz lielāko jautājumu daļu. Es uh, mēģināju arī nedaudz izkliedēt jūs paustās bažas, un es tāpat vēlētos paust cerību, ka mēs uh, panāksim konkrēts rezultāts, un tas uzlabos lauksaimnieku dzīvi. Paldies! Paldies, ministras kundze! Mēs vēlējāmies jums pateikties par ierašanos šajā komitejā un arī eh, par to, ka jūs prezentējāt uh, eh, savus prezidentūras prioritātes. No savas puses man jāpiebilst, ka uh, šī bija ļoti jauka, auglīga tikšanās. Gribēju jums pateikties par klātbūtni tajā un esmu pārliecināts, ka mēs varēsim ar jums ļoti labi sadarboties uh, visas prezidentūras laikā. Jūsu darbs nebūs viegls, bet nu, arī iepriekšējās prezidentūras nav bijušas no vieglākajām. Es gribēju jums pateikt. Jā, nu tagad jau turbo, tuvojas brīvdienas. Jums būs jāstrādā vaigas viedros, bet nu es ceru, ka jums būs arī kaut nedaudz laika atpūsties. Mums jau ir izveidojušies ļoti labi cieši kontakti ar jums un jūsu dienestiem. Gribēju par to pateikties. Ministras kundze, es zinu, ka jums tagad ir jādodas uz preses konferenci. Es pats arī došos uz preses konferenci, tādēļ uh, tagad vadības grožus pārņems Andriju Kungs, kas turpinās vadīt sēdi.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 One of those three. One of them. The last one was the most blessed. That was a long, long way to travel. And there's a lot of Je vais appeler les, les députés à. Es vēlos aicināt uh, visus deputātus ieņemt savas vietas, lai mēs varētu turpināt šo sanāksmi. Jo īpaši es vēlos franču komandu, kas te ir zāles beigās, ieņemt savas vietas. Très bien. Ļoti labi, dāmas un kungi ierosinu tagad pāriet pie piektā darba kārtības punkta - iepazīstināšana ar politikas departamenta pētījumu par to, kā tiek īstenota lauku attīstības politika laika posmā no 2015. līdz 2020. gadam. Mēs esam pasūtījuši šo pētījumu par lauku attīstības īstenošanas programmu Un uh, šis pētījums uh, nosedz uh, reģionu un dalību valstu lēmumus un izvēli lauka attīstības politikā. Salīdzinot ar iepriekšējo periodu, no 2007. līdz 2015. gadam, ir arī daži jauni elementi, kas skar konkrēti lauka attīstības politiku. Sveicu mūsu runātājus. Uh, Eh, Džanētu Dvairas kundzi eh, no Glosteršeres universitātes apvienotajā karalistē un Francesco Mantino kungu eh, no Itālijas lauksaimniecības un lauksaimniecības ekonomikas padomes. Mēs esam paredzējuši 20 minūtes abiem runātājiem, tas nav pārāk daudz. Uh, bet mēs vēlamies pēc tam noturēt garāku diskusiju, aptuveni 40 minūtes, lai visi deputāti varētu piedalīties un lai runātāji varētu arī atbildēt uz jautājumiem un komentāriem, kas noteikti būs. Uh, Ado Longo ir uh, uh, referents šajos jautājumus, viņš arī ir klāt. Sveicam viņus. Tad došu vārdu uzreiz Dvairas kundzei, lūdzu. Thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi, labrīt! Paldies, eh, ka uzaicinājāt mani eh, šodien uzstāties ar šo prezentāciju. Jāsaka, ka mēs esam eh, veikuši tādu sākotnēju izvērtējumu par to, kas ir paveikts dalību valstīs un dažu dalību valstu reģionos, ņemot vērā jauno lauku attīstības politiku, kas turpināsies līdz 2020. gadam. Prezentācija ir strukturēta sakošajā veidā. Tā tad eh, īsa ievads, pēc tam mēs iepazīstināsim jūs ar uh, galvenajiem rezultātiem. Un ir jāsaprot, ka ir mainījies gan regulējums, gan likumdošanas satvers, un to izvērtējot mēs labāk varam saprast, eh, kas tad galu galā ir noticis un kā tas ir ietekmējis uh, dzīvi un darbus vietas laukos. Un Mums arī ir uh, varbūt jāmēģina saprast, uh, kādēļ tādas izmaiņas ir veikts, kādi ir bijuši galvenie katalizatori. Mēs salīdzinājām jaunā programmēšanas posma un arī vecā uh, programmēšanas posma uh, plānus un vadlīnijas, lai varētu labāk izvērtēt šīs izmaiņas. Un tāpat arī mēs uh, mēģinājām atrast cēloņus, kas ir noveduši pie šīm pārmaiņām. Uh, Eh, pētījums. Eh, Pētījumu tātad pasūtīja lauksaimniecības komiteja, un eh, pētījuma mērķis bija izvērtēt nu, dažādas izvēles, kas tika veiktas un kādēļ, mēģinot apzināt, kādēļ dalībvalstis un reģioni ir uh, mēģinājuši prioritizēt konkrētus mērķus, uh, nostādot tos pāri citiem un uh, mēģinot saprast, vai varam arī gūt kādu mācību no iepriekšējās pieredzes. Un šīs uh, veiktās izvēles un cēloņi ir ļoti svarīgi tad, kad mēs domājam par nākamo KLP reformu, kas paredzēta programmēšanas perioda beigās, un par to ir jau paredzēts sākt diskutēt 2018. gadā. Jāsaka, ka mēs pētījumu veicām kopīgiem spēkiem, to vadīja apvienotā karalista, bet mums tāpat bija partneri Itālijā, Eh, Montīno kungs no Itālijas, kas arī ir ieradies eh, tālāk eh, institūts Vācijā, kur ir ļoti daudz pieredzes apgūts, ņemot vērā reģionālo pieeju. Tāpat arī mūsu kolēģi no Dižonas piedalījās un arī konsultatīvas iestādes Madridē, Spānijā. Mēs uh, uzmanīgi izpētījām budžeta uh, asignācijas un arī dažādus partnerības nolīgumus, pateicoties kuriem dalību valstīm ir jāgarantē uh, lauku projektu attīstības uh, uh noteikumi ar uh, finansējumu izmantošanu, piemēram, no kohēzijas fondiem, uh, ERAF un zivsaimniecības fonda. Mēs skatījāmies, kā līdzekļi tiek lietoti, izpētījām programmas visās 28 dalībvalstīs un ļoti detalizēti pievērsāmies eh, situācijai tajās dalībvalstīs, kur ir daudz tādu reģionālu līmeņa programmu, lai varētu novērtēt, eh, kā tas sasaucas ar ES eh, līmenī izstrādātām programmām un kā tas ietekmē šo izvēlu dalībvalstīs. Mēs apkopājām informāciju, ko ieguvām no ekspertiem, kas ir apkopota vairāku gadu garumā visās dalībvalstīs dalību valstīs ES, lai varētu uzzināt, nu, kādi tad bija šie galvenie uh, pārmaiņu dzinējspēki, kādas prioritātes tika izvirzītas un varbūt, nu, kādas problēmas ir radījušas jaunās programmas. Runājot par politisko ietvaru jauno regulējumu īstenošanas regulu, uh, regula bija plānota, lai varētu ieviest šo jauno politiku. Un jāsaka, ka pārmaiņas nebija nu, tādas radikālas. Mēs te varam runāt drīzāk par tādu evolucionāru procesu. Un redzējām, ka bija arī uh, mēģinājumi uh, analizēt KLP tādā daudz, daudz plašākā tvērumā, plašākā kontekstā, un mēs lūdzām, lai dalībvalsts padomā arī par papildus fondu izmantošanu, par uh, to, lai fondu līdzekļi papildinātu cits citu. Uh, Tāpat uzskatu, ka pārēja no šīm trim galvenajām uh, lauka attīstības programmas asīm uz strateģiskāku pieeju, kas balstās uz sešām kopīgajām prioritātēm, pierāda un raida dalību valstīm vēsti, ka tām vajadzētu labāk padomāt, uh, kā uh, sekt piedāvājumu saskaņā ar nosprostajām prioritātēm. Uh, Jāsaka, ka jauno programmu veidošanas laikā nu, mēs sastapāmies ar daudzām grūtībām, jo krīzes dēļ eh, finansējums, kas atvēlēts lauksaimniecības politikai, tika samazināts. Bet eh, vedot sarunas par uh, reformām, dalību valstīm tika piedāvāts reaģēt dažādā veidā uz krīzes radītajām sekām. Un mēs vērtējām, kā tad uh, šie asignētie resursi, kas bija zemāki nekā iepriekšējā plānošanas periodā, bet dalība valsts varēja nu, izmantot varbūt tādu radošāku pieeju, piemēram, pārvirzot līdzekļus no vienas kategorijas vai no vienas um, aploksnes uz otru, uh, izmantojot arī radošāku līdzfinansējumu un papildus uh, valsts finansējumu, nu, varēja tikt galā tomēr diezgan labi. Ja runājam par lauka attīstības programmām, uh, šīs krīzes apstākļos. Jāsaka, ka visās 28 dalību valstīs eh, salīdzinām ar iepriekšējo plānošanas periodu eh, finansējums nebija krietni lielāks un dažās dalību valstīs eh, samazinājumi bija ievērojami, citās savukārt ir vērojams finansējuma pieaugums. Un, protams, tas ietekmē dažādus pieņemtos lēmumus. Ja mēs runājam par valsti, kurā lauksaimniecības budžets ir krietni samazināts, tas protams, ietekmē visu programmēšanas procesu kopumā, un savukārt tās, kur budžets ir bijis augstāks, varbūt eh, arī uh, programmē daudz eh, ambiciozāks projektus. Runājot par jaunajiem elementiem šajā regulā, ir arī vērojams tāds jauns uzsvars likts tieši uz sadarbību, mēģinot izveidot uh, tādas uz uh, sadarbību vērstas programmas un projektus, uh, nu, kas varētu būt ražīgāki salīdzinājumā ar iepriekšējo programmēšanas metodi. Un ir arī uh, inovācija partnerība, ar kuras palīdzību mēs vēlamies uh, zemniekus iedrošināt daudz aktīvāk uh, meklēt sadarbību ar izpētes struktūrām, lai sektors nākotnē būtu izturīgāks mēs at, atteicāmies no dažām pasākumiem, piemēram, no agrīnās pensionēšanās un iepriekšējā programmēšanas posmā ieviestie pasākumi, lai dalība valstis, kas iestājās ES 4. un 7. gadā, varētu arī vieglāk piekļūt finansējumam. Un, lai gan E, ietvars dalību valstīm tagad piedāvā daudz vairāk elastības, ir jādomā, kā tās strateģiski reaģē uz savām vajadzībām un mēģina iztenot prioritātes. elastības mehānismi īstenībā ir kļuvuši daudz sarežģītāki, pie tā vēl eh, nedaudz vēlāk savā prezentācijā atgriezīšos, jo tas, protams, ietekmē nu, dažādas izdarītās izvēles. Ja mēs runājam par resursu, eh, par izmaiņām resursu sadalījumā, šajā attēlā jūs varat redzēt, nu, iepriekšējā periodā un tagad eh, jaunajā periodā iekļauto finansējumu. Un ir dalībvalstis, eh, kas ir pieredzējušas pieaugumu uh, budžetā, kas paredzēts lauku attīstībai. Bet, ja runājam par tieši maksājumiem, pirmajā eh, KLP pīlārā tie ir bijuši samazināti. Un tas, protams, ietekmē to, kādi lēmumi ir jāpieņem politiskā līmenī. Un ir bijušas valstis, kur finansējums abos pīlāros ir paaugstināts, citur ir bijis paaugstinājums tikai tieši maksājumos vai uh, lauka attīstības maksājumos. Uh, Un ir bijušas arī valstis, kur abos pīlāros ir e, vērojams strauji finansējuma krītums. Un vajadzētu vēl atcerēties, ka um, naudas izlietojums nav bijis uh, homogēns pilnīgi visās valstīs. Jūs varat redzēt šajā attēlā, ka tas citreiz ir atkarīgs no lauksainiecībā izmantojamās zemes, no darba spēka daudzuma, un jūs uh, varat paši savām acīm tagad pārliecināties, ka uh, finansējuma izlietojums uh, galīgi nav bijis homogēns. Tas ir bieži vien saistīts ar dažādiem vēsturiskiem apstākļiem un, protams, kad arī ar to, kurā brīdī uh, dalība valsts ir iestājušās Eiropas Savienībā. Un mēs nu, komisija mēģināja šo uh, procesu kaut kādā veidā kontrolēt, ņemot vērā arī to, kurā brīdī konkrēti pasākumi KLP ir ieviesti. Iepazīstoties ar jaunajām programmām un sešām strateģiskajām prioritātēm, kas nospraustas Eiropas līmenī, jāsaka, ka tikai piecas no šīm prioritātēm ir uh, uh, sektas ar finansējumu un uh, Jāsaka, ka viena no prioritātēm īsti nav mainījusies, tā sasaucas ar uh, pārējām, tātad konsultācijas, informēšana, apmācības, un uh, to var nolasīt arī visos piecos pārējos mērķos. Kartē jūs redzat uh, gan e, resursu apjomu katrā dalību valstī, gan uh, arī eh, to, eh, cik daudz līdzekļu ir asignēts konkrēti prioritāšu finansējumam. Un ir jāsaprot, eh, kāda ir šī situācija atsevišķās dalībvalstīs. Un, piemēram, apvienotā karalistē, īrijā, Skandināvijas valstīs ir ļoti daudz patiešām tāds prioritārs status piešķirts tieši videi. Uh, un uh, savukārt Bulgārijā un Rumānijā, kā arī Vācijas uh, ziemeņos un austrumos, vairāk uzmanības tiek pievērsta tieši lauku attīstībai tādā plašākā kontekstā un arī cīņai pret sociālo izstumtību un uh, sociālām problēmām kopumā. Un Ir dažas dalība valstis, kas ļoti daudz strādā pie konkurētspējas celšanas lauksaimniecībā. Šeit var pieminēt Poliju, arī uh, Baltijas valsts, Portugālē tā ir visai izteikta prioritāte un arī dažās citās valstīs. Un pārējās divas prioritātes, tā tad uh, pret klimatu pārmaiņām noturīga lauksaimniecība un arī pārtikas ķēdes uh, pārvaldība. Uh, Eh, šīs prioritātes varbūt dalība valstīs neizpaužas tik spilgti, bet gribēju pateikt, ka klimata mērķis ir eh, visai, eh, nu tā, aktīvi īstenots vairākās dienvidvalstīs, ņemot vērā to ģeopolitisko situāciju, piemēram, Maltā, Portugālē un Spānijā. Un, ja runājam par risku pārvaldību un pārtiks ķēdi, Itālijā ir uh, šādas aktivitātes uh, diezgan izteikti vērojams, jo viņiem tas patiešām ir nozīmīgi. Un, ja runājam par reģioniem un uh, tām valstīm, kur ir daudz reģionālās lauka attīstības programmas, mēs te varam arī redzēt daudz ko kopīgu. Un uh, Vācijā institūts uh, ir izveidojis šo uh, karti. Jūs varat redzēt, kā sadalās uh, šie pasākumi, kādas ir strateģiskās prioritātes. Tas viss, protams, ir jāplūko kontekstā, bet jāsaka, ka Dienvidu valstis, piemēram, Dienvidu pavalstis Vācijā, tur ir eh, vairāk uzmanības pievērsts vides programmām, bet eh, savukārt ziemeļos, eh, nu, vairāk darba tiek ieguldīts tieši lauku reģionu attīstībā. Nu jā, situācija arī ekonomiski nav pilnīgi identiska šajās zonās. Looking overall. Lūkojoties uz pasākumu izvēli jaunajās programmās, kļūst skaidrs, ka dalību valstis koncentrējas uh, jo īpaši uz uh, dažiem pasākumiem koncentrē līdzekļus dažu pasākumu īstenošanā. Un uh, tas ir pilnīgi loģiski pēc krīzes periodā. Mums jācenšas sasniegt dažus mērķus, kas mums ir īpaši svarīgi. Šeit jūs redzat, kas notiek Eiropas Savienības līmenī visās 28 valstīs. Kādas prioritātes ir vissvarīgākas? Fiziskās investīcijas parasti tās tiek saistītas ar konkurētspēju. Uh, Eh, tas ir pasākums, kuram ir atvēlēts vislielākais finansējums. Tam cieši seko pasākumi, kas ir saistīti ar zonām, eh, kas saskarās ar dabiskiem ierobežojumiem, un pēc tam eh, lauksaimniecības, vides un klimata mērķi. Šie trīs mērķi nosēc vairāk nekā pusi no visiem izdevumiem šajās programmās ziņojumā e, jūs atradīsiet arī sadalījumu pa dalību valstīm, tāpat kā mēs to e, darījām strateģiskajām prioritātēm. Atpalūkosimies, kā mainījies līdzekļu piešķirums pēdējos gados. Es vēlos šeit uzsvērt, ka trīs galvenie pasākumi, tad te jūs redzat, e, kuriem tiek atvēlēts vislielākais finansējums, piedzīvoja līdzekļu samazinājumu, bet te pašā laikā mēs redzam, ka ļoti samazinājās investīcijas mežsaimniecībā, kā arī eh, dažos pasākumos, eh, kas ir saistīti ar plašāku reģionu attīstību. Pretēji tam palielinājies finansējums līderu programmā, jo jaunā regula nosaka, ka dalību valstīm jātērē 5% līdzekļu šajā programmā. Iepriekš tie bija 3% riska pārvaldība, tad te uh, palielinājās finansējums vienkārši tāpēc, ka šīs pasākums iepriekš bija pirmajā pilārā. Un arī 16. Uh, pasākums sadarbība. To tagad mēs daudz stiprāk veicinām jaunajā satvarā, līdz ar to ir uzlabojies finansējums. Esam izskatījuši arī izmaiņas, uh, kas notikušas kopš pagājušā programmēšanas perioda jūs redzat, ka būtībā ir nodrošināta pēctecība, tiek turpināti jau e, iesāktie pasākumi, iesāktās darbības, bet ir iespējams arī redzēt, kas ir mainījies un kas tiek saglabāts. Tas, kas ir iezīmēts rozā krāsā, ir tās valstis, kas nav stipri mainījušas savu līdzekļu piešķirumu politiku. Zaļā krāsa nozīmē valstis, kas ir veikušas uh, izmaiņas un atvēl tagad vairāk līdzekļu vides aspektiem. Un oranžajā, jeb zeltnējā krāsā, te ir pretēja virzība, proti mazāk līdzekļu uh, vides jautājumiem un vairāk līdzekļu uh, reģionu attīstībai. Tad jūs redzat, ka ir visai interesantas tendences šeit vērojamas esam tāpat izvērtējuši situāciju reģionālajā līmenī. Un uh, līdz ar to ir šī līdzīga tabula, piemēram, Itālijas reģioniem. Jūs redzat, ka pa vidu šeit uh, rozā krāsu ir iezīmēti reģioni, kur nekas daudz nav mainījies, bet ir arī izmaiņas uh, visai daudzos reģionos, kas tagad lielāku uzmanību pievērš tieši vides jautājumu risināšanai. Lūkojoties uz reģionālajām attīstības programmām, jāsaka, ir zināmas tendences dalību valstīs, un šīs tendences ir līdzīgas Eiropas uh, līmenī. Mēs varam to arī labi saprast. Šajās dalību valstīs ir jau zinām pieredze un ekspertu zināšanas. Var, protams, uh, diskutēt par to, kāpēc tieši šādas pārmaiņas notiek piemēram, Itālijā un Vācijā, reģioniem ir īpašas vajadzības attiecībā uz ekonomisko izaugsmi un nodarbinātības mazināšanu. Šeit stratēģijas ir temētas uz plašākām investīcijām ekonomikā. Spānijā savukārt ir specifiskas uh, problēmas lauksaimniecībā, un tāpēc arī investīcijas ir mērķētas tieši uz šo problēmu risināšanu. Mēs redzam arī, ka dalību valstu risinājumi ir uh, vērsti uz sarežģīto pasākumu mazināšanu. Vācijā, piemēram, Tīdens institūts konstatējis, ka vairākos reģionos tiek izmantots valsts atbalsta finansējums. Sarežģītie pasākumi vairs nav RDP ietvarā, jo tas bija pārāk sarežģīti. Eiropas satvars ir pārāk smagnējs, lai risinātu šo sarežģītos pasākumus. Tāpēc, kā es teicu, Vācijā tas ir nacionālās programmas. Francijā savukārt ir vairāk resursus, resursu, resursu un reģioni ir drīzāk gatavi šos resursus ieguldīt attīstības uh, programmās. Ir lielāks līdzfinansējums. Itālijā ir interesanti novērot to, kā ziemeļu reģioni uh, piemēro inovatīvos risinājumus. Es iepriekš runāju par pasākumiem pārtikas ķēdēm tiek izmantoti arī jauni sadarbības risinājumi, un mēs tiešām šeit esam atraduši daudzus interesantus, inovatīvos uh, pasākumus. Palūkosimies tagad Eiropas mērogā, vai resursi tiešām tiek izmantoti tur, uh, kur pastāv vislielākas vajadzības. Te uh, mēs izmantojām vajadzību indikatorus, uh, un mēs esam konstatējuši, ka vislielāka sastājas starp dalību valstu prioritātēm un indikatoriem Eiropas uh, mērogā attiecas uz uh, cilvēkiem uh, lauku zonās, kas ir īpaši nabadzības apdraudēti vai cieši no sociālās iztumtības. Šādās valstīs, kur pastāv vislielāks risks, uh, lielāka uzmanība attiecīgi tiek pievērsta plašākai reģionu attīstībai. Ja aplūkojam citas prioritātes, ir arī zināmas korelācijas, varbūt tas netik manāmas kā iepriekšējā gadījumā, bet šeit, piemēram, mēs esam izvērtējuši aizsargātās zonas vīdes kontekstā un piešķirumus vides jautājumu risināšanai. Un jūs redzat, jo vairāk ir aizsargājumu zonu dalību valstīs, jo mazāk līdzekļu tiek izmantots vides jautājumiem. Ja mēs runājam par uh, ražīgumu un konkurētspēju, tad te vispār nav nekādas konkrētas sasaistes. Uh, Eh, starp šo kritēriju un piešķirumiem. Tāpēc te ir iespējams tikai pārskats eh, par piešķirtiem līdzekļiem. Varbūt drīzāk šajā kontekstā ir eh, svarīgāks attīstības potenciāls. Noslēgumā tad izteikšu tikai dažus secinājumus, bet ja jums būs iespēja iepazīties ar ziņojumu detalizēti, vēlos rosināt jūs to darīt. Tātad secinājumi. Uh, mēs uzskatām, ka pieeja jaunajā programmēšanas periodā ir bijusi visai konservatīva. Dalība valstis turpina uh, jau uh, iesāktās tradicionālās darbības. Ir, protams, vairāk pasākumu kopumā, bet ir notikusi konsolidācija. Uh, lielāks finansējums tiek piešķirts mazākajam prioritāšu skaitam. Un mēs konstatējam arī, ka KLP finansējums tiek izmantots mazāk nekā plašāks uh, lauku reģionu attīstības finansējums. Līderu programma uh, ir labs piemērs dažādošanai. Tiek izmantot šie resursi arī Uh, lauksaimniecības uh, nozarē. Uh, Runāt par konkrētiem instrumentiem, mēs jau pieminējām riska pārvaldību, apakšprogrammas, kas ir iespējamas, ja ir problēmas kaut kādā konkrētā jomā. Nu, šķiet, ka ir uh, daži īpaši populāri risinājumi, kurus izmanto programmu izstrādātāji. Piemēram, ļoti populārs ir sadarbības pasākums. Mēs tam veikuši paplašinātu analīzi uh, pašā ziņojumā. Riska pārvaldības instruments tiek mazāk izmantots, samērā maz tiek izmantotas tematiskās apakšprogrammas. Uh, Tas laikam saistīts ar visai augstu birokrātijas līmeni un sarežģītu šo programmu izmantošanu. Tāpat maz tiek izmantoti finanšu instrumenti. Kas visvairāk ietekmē programmu? Uh, mums uh, ir iespējas, ka mācības, kas ir gūtas no iepriekšējiem periodiem, uh, ļoti ietekmē turpmāko politikas attīstību. Tāpat nesenā ekonomikas krīze un arī vides, jeb klimata apstākļi ietekmē pieņemtos lēmumus un tās prioritātes, kuras tiek izvirzītas nākotnē. Esam dzirdējuši arī, ka komisija ietekmē šo programmu visai stipri, jo īpaši rēģējot uz vides prioritātēm. Protams, dažās valstīs ir arī stipri lobby, kas ietekmē programmas īstenošanas procesu. Ir pierādījumi tam, ka e, finansēšanas koordinācija ir uzlabojusies, e, tiek izmantota inovatīva risinājumi. Programmas dizains ir mainījies dažās jomās. Bet, piemēram, 16. pasākums tiek izmantots tagad sadarbībai pašlaik varbūt vēl ir pārāk arī izdarīt kaut kādus konkrētus secinājumus. Mums jāpalūkojas pēc gadiem trīs vai četriem, vai šī jaunā izvēle būs mainījusi situāciju uz vietām. Bet mēs, piemēram, redzējām, kas uh, notiek Itālijas reģionos, uh, un uh, var konstatēt, ka tiešām ir pārmaiņas. Komisija ar šo regulējumu, manuprāt, ir centusies izveidot uh, elastīgākus noteikumus un izstrādāt stratēģiju, eh, kas ļautu mums efektīvi izmantot esošos resursus. Te pašā laikā tika izveidots satvars, eh, kas um, prasa daudz darba, gan sagatavojot programmas, gan pēc tam izvērtējot un ziņojot pār programmām. Šī sistēma ir visai sarežģīta, un tāpēc esam nobažījušies ka tas var mazināt arī uh, programmas sasniegtos rezultātus. Ja pārvaldības iestādes uh, būs rosinātas novirzīt līdzekļus uz tām jomām, kur ir viegli finansējumu izmantot, tas uh, novērsīs uzmanību no jomām, kur finansējums tiešām būtu vajadzīgs. Tāpat jārunā par to, ka ir samazinājies budžets tiešajiem maksājumiem. Un tendence ir tāda, ka izmanto uh, lauku reģionu attīstības finansējumu, lai to kompensētu. Varbūt tieši tāpēc ir tik daudz plašāku lauku attīstības pasākumu. At, ja komiteja tagad uh, domās par to, uz kurām jomām vajadzētu palūkoties nākamajā reformas posmā, tad jāsaka, vajadzētu pievērsties pirmajam pilāram, ir arī normas zaļināšanai, bet ja mēs nevienkāršosim kopējo satvaru, ja mēs neatvieglosim dalībvalstīm iespēju rīkoties ambiciozi un radoši, reaģējot uz reģionu vajadzībām, tad mēs neļausim Eiropas Savienībai izveidot ilgtspējīgu lauku un lauku attīstības politiku. Paldies, paldies jums par šo ļoti interesanto prezentāciju, par um, ziņojumu, un mēs uh, sāksim diskusijas. Petiras kundze vēlas uh, izteikties par šo punktu. Hvala, gospodine predsjedniče. Pa ja bih u stvari... E, uh, paldies, priekšsēdētāj kungs. Uh, Es gribētu uh, uzdot jūs jautājumu uh, kā ekspertei. Mēs zinām, ka Horvātija ir jauna dalībvalsts un, uh, nu, būtībā pat labi, un uh, mēs neesam vēl izmantojuši šos uh, um, lauka attīstības slavenos fondus. Nu, katrā gadījumā nepietiekam mums ir zināms problēmas. Mūsu agrākais lauksaimniecības ministrs organizēja konkursu 411. izdevumu punktam, un mēs redzējām, ka Tad tā kā māsas uzņēmumi uh, tika iegūti un tie bija saistīti ar ministru, un līdz ar to nauda netika, netika piešķirta. Valdība mainījās, jaunais ministrs neorganizēja uh, uh, konkursu, un praktiski 5 miljoni tagad ir uh, bloķēti. Arī ģimenes uzņēmumi nevarēja saņemt uh, atbalstu, un jautājums ir, kā tad izkļūt no šīs krīzes. Tā tad uh, neliels jautājums, vai konkurss, kas ir um, īstenots balstoties uz um, negodīgiem noteikumiem, to tā rezultāti jāanulē, vai arī uh, komisija var uh, palīdzēt, uh, lai uh, izslēgt tos uzņēmums, kas uh, nebija legāli, kas um, ir saistīti ar korumpētām darbībām, vai arī jāorganizē jauns konkurss. Paldies! Paldies! Nākamais runātais Bogovičs kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Nu, sākumā es gribu teikt paldies par šo pētījumu. Tas mums parāda, kāds būs pārdalījums Eiropā nākamgad un ko dalību valstis var sagaidīt no šīs laukvietas attīstības problēmām. Es gribu uzdot jautājumu. Uh, Mēs uzklausījām šodien Slovākijas prezidentūras ministri un galvenais temats pēdējā laikā Eiropas parlamentā ir šodien situācija lauksaimniecībā. Un arī negodīgās tirdzniecības prakses. No otras puses, mēs redzam, ka šeit ir pārvaldības un riska menedžmenta uh, programmas, to saistot ar situāciju, kāda ir tirgu, un ievērojot arī klimatu pārmaiņu aspektus. Kāds ir jūsu viedoklis? Vai šis elements ir iekļauts lauka attīstības programmās? Zinu, ka pirmais pīlārs ir vēl svarīgāks, un jūs jau norādījāt, kā it e, īpaši ziemeļ uh, Itālijas uh, reģionos uh, jāraugās, kā ir uh, organizētas šīs pārtikas uh, piegādes un pārtikas pārdošanas uh, ķēdes. Jo tas, kas uh, tieši notiek tirgu un tas, kā lauksaimnieki organizē savu darbu savā starpā un kā uh, tiek organizētas uh, pārtiks produktu ķēdes. To mēs Uh, redzam šajā pārvaldībā. Ir uh, jābūt lielākai uzmanībai uz uh, pārtiks piegādes un pārdošanas ķēdēm saistībā ar lauku vidas attīstību. Paldies! Merci, monsieur Bogovic. Euh, nous avons... Nākamais runātājs. Arī um, priekšstādājs pieci runātāji vēl būs. Tātad pieci runātāji pieteikušies mēs neierobežosim runas laiku, bet, nu, ja jūs varētu tā koncentrēt uzdot jautājumus, tas būtu jauki. Jo aptuveni 11.30 mums vajadzētu beigt šo sēdi. Agnu Aņūkungs, tagad jums vārds. So I wasn't planning on speaking any extra time. I... Paldies, es nerunāšu ilgākā paredzēts. Man ir divi jautājumi Dvējeras kundzei. Un tie abi ir saistīti ar klimatu. Uh, Gribēju uh, pavaicāt, vai varat man sniegt detalizētāku informāciju. Tā tad jūs runājāt par uh, pret klimatu noturīgu lauksaimniecību. Kas tas tāds ir, ja es aizbraukšu uz laukiem, vai es uzreiz atpazīšu, kurš lauks tad tāds ir, cik daudz līdzekļu tur ir ieguldīts un kā man uh, mainīt savus lauksaimniecības prakses, lai, piemēram, nu, varētu padarīt savu lauksaimniecību par noturīgu pret klimatu pārmaiņām un tālāk uh, lauksaimniecības, vides, klimata palīdzību. Kas tas vispār ir? Paldies! Merci, monsieur Agnew. La parole est à monsieur Di Castro. Di Castro kungs tagad. Paldies, Agnew kungam arī. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Nu, sākumā paldies par šo ļoti interesanto pētījumu. Šie ir tādi ļoti interesanti ieskati, ko mēs guvām. Un viens jautājums. Viens no jautājumiem, par kuru jūs runājāt, ir, kā pasākumi tiek koncentrēti. Nu, uh, Runājot par šiem konkrētajiem pasākumiem, kas ir saistīti ar Eiropas kritērijiem, vai nebūtu vienkāršāk, ja, nu, piemēram, valstis, kurām ir tik daudz reģionālas attīstības programmas, labi, tās koncentrētos, lai panāktu nacionālos pasākumus. Nu, es domāju, piemēram, par uh, vidas pasākumiem, kas ir Vācijā un citās valstīs līdzīgi. Vai nebūtu vienkāršāk, ja būtu tāds, nu, ja tā var teikt, viens vienīgs pasākums, kas būtu attīstīts un tas būtu identisks visiem, nevis sadalīt visu dažādos reģionos un šie pasākumi vienalga ir līdzīgi. Paldies, Tenktu Drīkungs. Jā, paldies, paldies arī par prezentāciju. Saka Hoislinga kungs. Uh, Man pārsteidz, ka nav tik ļoti liels atšķirības starp dalībvalstīm. Man likās, ka otrs pīlārs um, ir tāda lielāka prioritāte dalībvalstīs, un esmu pārsteigts, ka m, mm, apjoms ir samazinājies, un ļoti masīvi arī tas notiek ļoti plaši, un ka mēs neesam tādā vienotā mm, nostājā, vai arī dalībvalstīm ir individuāls pieejas, nu, šeit ir attīstība pilnīgi atšķirīga Eiropā, ko dara šo naudu. Pozitīvi var teikt savukārt, jā, mm, lauksaimniecības vidas pasākumi ir kopumā pieauguši, bet nu varbūt, ka jūs varētu vēl uh, pastāstīt par attīstību. Un kas ir ar lauksaimniecības pasākumiem? Saprotams, tie ir dabas aizsardzības pasākumi, ekoloģiskās uh, attīstības veicināšanas pasākumi, vai tas ir apvienots, vai arī, nu, kā jūs to varētu vēl vairāk diferencēt varbūt? Uh, Tad uh, nākamais uh, līda pieeja. Uh, tā ir pieaugusi visās dalībvalstīs, un vai jūs domājat, ka tas ir instruments, ko vajadzētu plašāk pielietot? Trešais jautājums integrētā pieeja lauku reģionā, kur dažādi ekonomiskie aktieri tik uh, apvienoti. Vai jūs varētu kaut ko vairāk pastātīt, nu, piemēram, eh, pārdošanas iniciatīvas, kur varētu teikt, jā, tie ir projekti, kas uh, Eiropā visās dalību valstīs uh, būtu uh, attīstām, nu, teiksim, tāda labākās uh, prakses pieredze. Paldies tagad Agilēras kundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es a, sākumā gribu a, apsveikt jūs ar šo izstrādāto pētījumu. Ļoti interesanti ir paraudzīties uz to, kā var salīdzināt lauka attīstības vidas programmas. Un es gribu uzdot jautājumus par diviem aspektiem. Es a, labprāt gribētu zināt kā tas ir ietekmējis situāciju nacionālā un reģionālā laukvidas attīstības kontekstā. Vai ir kādi veicinoši pasākumi, lai veicinātu jauno lauksaimnieku darbu? Un tāpat arī piedāvājuma koncentrēšana, tātad jaunieši un uh, piedāvājumu koncentrēšana. Tas ir liels izaicinājums, ar ko mēs saskaramies, vai tas arī konkrēti ir uh, ietekmējis uh, lauku vidas attīstības programmas. Paldies! Flanagan kungs, paldies! Komisijas ziņojumā tiek runāts par vienkāršošanu. Un, uh, prioritātēs tas arī ir minēts. Un jāsaka, ka manā valstī e, otrā pīlāra finansējums, nu īstenībā jums ir jābūt Einsteinam un jābūt e, precētam ar tikpat ģeniālu sievieti, lai varētu vispār saprast, ko tas viss nozīmē. Kādēļ? Uh, varbūt nevajadzēja visu padarīt tik sarežģīti jau no paša sākuma, lai nebūtu tagad tas viss jāmēģina vienkāršot un jāmēģina atrisināt kaut kas, kas ir tik ļoti sarežģīts, ka nevar pat pateikt, kas ir vienkārši beigās. Paldies! Paldies, Vanegan kungs! Pirms došu iespēju izteikties komisijai, pirms izteiksies Longo kungs un pēc tam mūsu runātāji, es gribētu pats personīgi pateikties jums par šo pētījumu, par lielisku darba kvalitāti. Trīs jautājumi. Uh, Bet es eh, gribētu eh, zināt, vai jūs ņemat vērā šeit eh, dažādu fondu izmantošanu, kā vai jūs uzskatāt, kā globālā attīstība tiek ņemta vērā šajās tabulās un pārskatos, un vai globālā pieeja teritorijām ir mainījusies un attīstījusies. Un kā tad ir ar otro pilāru? Vai ir iespējams vispār to analizēt, neņemot vērā pirmo pilāru? Vai jūs tagad pēc šī pētījuma neuzskatāt, ka vajadzētu no jauna līdzsvarot pilārus? Tad to, kas ir pirmajā pilārā tīri lauksaimniecības pasākumi un to, kas ir otrajā pilārā. Uh, Eh, šie mistrotie elementi. Es gribētu tad saņemt atbildi arī uz eh, šiem jautājumiem. Longa kungs tagad varbūt vēlas arī izteikties komisijas vārdā. Grazie Presidente, brevemente, prima per sottolineare... Paldies, priekšsēdā kungs, nu, pavisam īsi. Es gribētu teikt, ka šis pētījums ir ļoti interesants, tas ir arī ļoti pamatīgi izstādāts, tas ir ļoti labi paveikts darbs un papildina to, ko mēs kā ex-ante novērtējumu esam jau veikuši. Otrs punkts, par ko es gribētu runāt, ir sekojošs. Konstatējam, ka interesi par finanšu samaksām ir augstāk, un bez tam ir jaunais sadarbības pasākumu kopums. Uh, Mm, šī partnerība, kas ir kopumā starp uh, uh, dažādiem aktieriem uh, lauksaimniecības atjaunošanai, es domāju, ka tas ir ļoti nozīmīgi. Mums vajadzētu tādu labāku saskaņotību plānošanā sasniegt to, kā programmas ir saskaņotas. Un tas ir kas tāds, kas ir veiksmīgi attīstījies un to mēs varam kā pozitīvi vērtēt attiecībā uz dalību valstīm un arī reģioniem. Viens punkts, kas parāda negatīvs aspekts, ir sakojošais. Finanšu instrumenti vēl nav tā patiesi iedarbojušies. Mēs intensīvi sadarbojamies ar Eiropas Investīciju banku, lai reģioniem un a, dalību valstīm sniegtu uh, finanšu instrumentus. Mēs a, cieši sadarbojamies ar daudziem reģioniem Itālijā, lai a, a, attīstītu tādu multireģionālu instrumentu, kas atļautu labu un veiksmīgu pieeju kredītiem attiecībā uz uh, vienkāršošanu, uh, attiecībā uz otru pīlāru vienkāršošanas pasākumiem. Tā ir uh, prioritāte, mēs to saprotam un intensīvi strādājam pie konkrētiem piedāvājumiem vienkāršošanai. Esam ļoti intensīvi iesaistījušies darbā, lai reģioni un dalību valstis varētu vienkārši īstenot šos uh, instrumentus. Un lai pielietojums būtu caurskatāms, lai galu galā uh, uh, dzīve tiktu vienkāršot tiem, kas to uh, izmanto kā uh, pēdējais uh, ķēdes posms. Paldies Lango kungam uh, komisijas vārdā. Es uh, gribētu nu, uh, saglabāt uh, uh, plānu. Uh, par investīcijām, par pelēkajām zonām lauku vidē, par dažādo instrumentu izmantošanu un tā sauktā ženerī problēma, tāpat arī grāmatvedības programmas un grāmatvedības speciālistu apmāca. Tad, tad eh, tagad gribētu dot uh, jums vārdu atbildēju uz tiem daudziem jautājumiem, kas tika izteikti, un vēlreiz paldies par jūsu darba ļoti augsto novērtējumu. Paldies, paldies par šiem interesantiem jautājumiem. Es vispirms vēlos varbūt dot iespēju kolēģim Franceskam Martīnam uh, eh, pastāstīt par Itālijas pieredzi ar pārtikas ķēdes uh, jautājumiem, tad pēc tam atbildēšu uz citiem jautājumiem. Um, grazie. Dunque, l, um... Nu, tātad paldies. Jau tika runāts, um, prezentējot eh, šo pētījumu par to, ka izšķirīgi nozīmīgs uh, punkts ir uh, pārtiks uh, produktu ķēdes uh, Uh, izvērtēšanu un mūsu uzmanību koncentrējām uz šo jautājumu. Itālijā tā arī ir prioritāte. Itālijā ir uh, zināmas uh, tradīcijas attiecībā uz pasākumu plānošanu lauku vidas attīstībai. Un tieši um, tas jāsaka runājot par pārtikas produktu ražošanu. Šis instruments ir ārkārtīgi interesants. Arī, ja mēs vēlamies reaģēt uz dažām no tām problēmām, par kurām šodien no rīta runāju, tad jāsaka, ka diskusijās par labāku līdzsvaru pievienotās vērtības radīšanai pārtiks produktu ražošanas ķēdē jāuzsver jaunie un inovatīvie momenti. Kādi tad ir? Šeit jaunie un inovatīvie momenti ir saistīti ar to, ka tiek uh, radīts tādas vienošanās starp uh, pārtiks uh, ražotājiem, tātad pirmie, pirmo ķēdes posmu un arī pārdevēju. Tātad viss šis uh, um, posms un viss šī ķēde tiek uh, izvērtēta un, izvērtēta un tās organizācija, jo šīs ķēdes organizācija ir viens no vājākajiem punktiem lauksaimniecībā uh, daudzos reģionos. Un šis aspekts ir viens no a, absolūti būtiskākajiem a, iepriekšējā plānošanas periodā. Tas a, var būt arī veiksmes faktors a, nākamo a, projektu izpildē. Un tagad pāris vārdu par vienkāršošanu. Jau tika runāts par to, kādēļ šis otrais pīlārs. A, tiek vienkāršots, jo tas jau ir tas vienkāršākais. Šeit jāuzsver trīs izšķirīgi punkti par vienkāršošanu. Bieži tiek runāts vēl vienkāršāk, visi nepieciešams, taču realitāte ir tāda, ka Tas ir tā pārāk vispārēji uh, formulēts. Mums jākoncentrē mūsu uzmanību uz uh, trīs jautājumiem. Un pirmais jautājums uh, būtu uh, tāds, kā starp pirmo un otro pīlāru varētu um, panākt vienošanās starp zaļumošanu un uh, vides uh, pasākumiem. Komisija aicina uh, ļoti skaidru norobežojumu paredzēt šajos jautājumos. Un Tas ir saistīts ar um, noteikumiem un uh, kontroli, kas ir ļoti stingra. Un kas galu galā šo sistēmu rada ļoti sarežģīti. Ja mēs runājam par vienkāršošanas iespējām, tad pirmais jautājums, kas tiešām ir nozīmīgs, ir tāds, ka a, saistības starp zaļumināšanu un a, vidas pasākumiem jārada. Ja mēs varēsim šo problēmu atrisināt, a, tad. A, lauksaimniekiem būs um, tiešām liels priekšrocības. Otrs jautājums ir saistības starp lauku vidu un kohēzijas politiku. Nu, noteikti eh, situācija ir tāda, ka divas politiskās jomas eh, ir savstarpēji saistītas un ir domāts samazināt atšķirības. Uh, Taču noteikumi, lai šīs abas lietas varētu attīstīt, ir nepieciešams. No 2007. līdz 2013. gadam ir panākts progress, bet tas vēl nav pietiekami. Un uh, situācija jātīstās ir tā, lai LR un EFRA un ESF būtu pēc iespējas līdzīgi visiem šiem fondu izmantojumiem. Un tas ir eh, tas iemesls, eh, kādēļ šis eh, daudz funkcionālais pieejas jautājums reģionos nav tikts pieņemts. Jo strādāt ar trīs fondiem, kas atšķirīgi darbojas, tas ir ļoti sarežģīti konkrētajām teritorijām. Un tas ir izšķirīgi arī reformu veikšanai. Es nedomāju, ka to var uzreiz šodien atrisināt, taču katrā gadījumā tas ir tāds temats, kuru vajadzētu izmantot. Tātad eh, nākamais jautājums um, programmas lauku vidas attīstībai. Ja jūs eh, šīs programmas salīdzinat ar eh, citām programmām, kādas ir Eiropas fondos ar EFKO vai ar Eiropas sociālā fonda, tad jūs redzat atšķirības apraksti ir eh, plašāki, detalizētāki un daļēji eh, nu, ārkārtīgi sīki aprakstīti un detalizētas ar eh, informāciju sniegt. Nu, tā tad ir jāmēģina. Raudzīties, kam ir iespējams strateģiskas plānošanas pasākumu kopums, jo problēma ir tāda, ka ir nepieciešams uh, saraksts ar detalizētiem pasākumiem, kas, nu, varētu labi darboties. Pēdējais punkts. Dekastro kunga jautājums. Kādēļ mums nav tāda nacionāla pasākuma un vai nebūtu labāk nacionāls pasākums īstenot? Nu jā, mm, regulējumā tas ir paredzēts. Pastāv tāda iespēja. Daudzas reģionālās programmas arī ir tādas, ka nacionālā problēma līmenī tiek dot iespēja sniegt informāciju un strādāt ar to. Taču šīs iespējas ir maz izmantotas, un tas ir saistīts arī ar um, to, kā mm, notiek varas sadalījums starp reģioniem un uh, centralizētām valsts struktūrām. Bieži vien reģioni neakceptē šādus uh, ierobežojumus. Līdz ar to reģioniem ir nepieciešama zināma autonomija, jo katram reģionam ir savas īpatnības. Un ir ļoti nozīmīgi, lai šeit mums būtu manevrēšanas iespējas atsevišķajām reģionālajām programmām. Paldies, uh, paldies jums, ja jūs pavisam īsi varētu atbildēt uz jautājumiem. Um, trīs galvenie aspekti, kurus gribētu izcelt. Pirmkārt, atbilst konkrētiem jautājumiem no Horvātijas un apvienotās karalistes. Jāsaka, es e, jūtu jums līdzi. Es e, strādāju ar Maltas valdību, izstrādājot šīs programmas. Un tik tiešām šīs problēmas ir nozīmīgas, ļoti nopietnas. Mūsu gadījumā komisijas darbinieki mums ļoti palīdzēja, tā kā es varu ieteikt sadarboties ar komisijas dienestiem, lai uh, saņemtu atbalstu. Runāt par lauku attīstību. Nevienmēr tiešām ir viss skaidrs, uh, teksti ir ļoti sarežģīti, uh, finansēšanas schēmas kopš 80. gadiem uh, tika attīstītas. Uh, vides aspektu finansēšana ir ļoti sarežģīta. Klimata eh, joma ir ļoti interesanta un inovatīva. Piemēram, Francijā ir jau pieredze ar inovatīvo pieju augsnes pārvaldībai un ogvekļa eh, uztverei un glabāšanai augsnē. Tas arī var palīdzēt mums eh, uzlabot situāciju ar klimata pārmaiņām ir milzīgs potenciāls, tā izskaitā arī ekonomisks potenciāls. Atbalsts jauniem lauksaimniekiem. Arī par to tika jautāts. Daudzās programmās ir paredzēta atsevišķa sadaļa atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem, eh, bet risinājumi ir ļoti dažādi, un tas ir pareizi, jo dalību valstīs ir atšķirīga situācija, un jaunie lauksaimnieki saskarās ar eh, dažādām problēmām. Protams, vienmēr ir jāplūkojas arī, kas notiek ekonomikā kopumā. Vai uh, lauksaimnieki atstāja uh, darbu tāpēc, kā viņus pievelk citas jomas, varbūt uh, situācija ir tieši pretēja, kā lauku reģionos ir ļoti liels bezdarbs. Tas viss jāvērtē, ņemot vērā vietējos apstākļus, bet katrā gadījumā regulā ir jau paredzēti pasākumi, kurus var izmantot, un dalībvalstis arī izmanto uh, šīs iespējas. Vispēcot, runāt par vienkāršošanu. Esmu nedaudz nobažījusies par reakciju uz manis teikto. Vienkāršošana nenozīmē mazināt pasākumu skaitu un mazināt izvēles iespējas dalību valstīm. Jo Eiropas Savienība ir ļoti dažādota, un izaicinājumi ir atšķirīgi. Mums ir nepieciešama elastīga instrumentu kaste, lai dalību valstis varētu izmantot tos pasākumus, kas ir piemēroti vietējiem apstākļiem. Mēs esam vienojušies par prioritātēm Eiropas līmenī, bet ja mēs mazināsim pasākumu skaitu, piemēram, uz pusi, tad mēs tikai sasaistīsim cilvēkiem rokas un neļausim rīkoties eh, kā nepieciešams. Tāpēc vienkāršošana mūsu izpratnē skar galvenokārt auditus, administratīvos procesus, ziņošanu. Tas viss uh, tik tiešām sarežģīja dalību valstu pārvaldību, un te ir vajadzīga vienkāršošana. Mēs apzināmies, ka pašlaik vajadzības uh, netiek apmierinātas lauku reģionos Mums ir nepieciešama pieeja vietējā līmenī. Mums ir jāpanāk, um, kā vietējas iestādes apzinās, ir tādi un tādi instrumenti, kurus var izmantot. Un mēs nevēlējāmies um, tādu pieju, ka uh, lauksaimniekiem vajadzētu sagatavot milzīgus dokumentus, pamatojot savu izvēli. Tāpat tas attiecas uz iestādēm. Beigu beigās Uh, ir arī tāda problēma. Iestādes uh, nav pārliecinātas, ka ir iespējams izmantot atvēlēto finansējumu, un tāpēc tas nedara beigu beigās neko. Tātad vienkāršošana, atkārtošu, uh, manuprāt, nenozīmē šau, sašaurināt regulas aptvērumu, bet gan vienkāršot administratīvās procedūras. At kolēģis runāja par reģionālo fondu operatoriem. Viņam ir cita pieeja, viņam ir savādāka pieeja ziņošanai, piemēram, un to var izmantot, lai labāk un veiksmīgāk strādātu vietējā līmenī. Bet katrā gadījumā ir ļoti svarīgi nodrošināt abās pusēs, kā līdzekļi tiek izmantoti piemēroti, nevis ļaunprātīgi. Mums ir jāsaglabā pasākumu klāsts, ko varētu izmantot dalību valstis pēc saviem ieskatiem. Paldies! Paldies par šiem skaidrojumiem. Es domāju, ka jūs jau teicāt pārdomu laikā par remo, reformām. Tās tiešām ir galvenais temats. Un tie, kas pazina pirmo līderu paudzi, tad nu, uzmanīgi jāpajautās, nu, kā var vienkāršot. Uh, lai saglabātu šo dinamisko attīstību. Nu, neko nevajag atstāt nejaušības jomā, jo gadu laikā mēs redzējām, ka ir tādi efektīvi um, uh, ietekmes līdzekļi un tā kā katram bija atšķirīga loma un uh, dažādi kontrolas elementi tika uzlikti un tie nevienmēr var tik ļoti nozīmīgi teritorijas attīstībai. Nu, katrā gadījumā paldies, paldies jūs ekspozē kvalitāti un atbildēm, kuras jūs sniedzāt. Es gribētu turpināt šo mm, sēdes gaitu un paziņošu, ka sekos koordinātoru sēde un tie deputāti, kas nepiedalās koordinātoru sēdē, tos aicināšu atstāt zāli un sēde turpināsies šodien pulkstens 15. Flanagan kungs lūdzu. Vai ir iespējams uzdot vēl vienu jautājumu? Eh, ļoti interesanti jūs atbildējat uz jautājumiem, bet kaut kas tomēr mani vēl mulsina. Man ir vēl viens jautājums, ja es drīkstētu to uzdot. Ja? Ja, eh, question, Vai jūs varētu šo jautājumu uzdot uh, vēlāk? Nu, ja jūs varētu divpusēji šo jautājumu uzdot. Uh, jā, labi, labi. Paldies visiem.